Bonjour à tous. Labrīt visiem. Dargie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sāksim darbu. Buenos días a todas y todos. Esiet sveicināti visi. Paldies, ka atnācāt. Dārgie kolēģi, mēs sāksim Līta komitejas sanāksni. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Es gribētu atlikt 13. punktu. Tie ir līgumi, kas vēl jāapstiprina. Bija paredzēts to izskatīt rīt. saistībā ar Eiropadomas priekšsēdētāju uzrunu rotējušās prezidentūras sakarā. E, ja jūs neiebilstat, tad mēs gribētu īstenot šādas izmaiņas. Būs arī Kamaņo un Rubalkāņu kungs e, ministri. Viņi nāks no rotējušās prezentūras puses. Un otrais darba kārtības punkts ir priekšsēdētāju paziņojumi. Mums ir Sogoro kunga ziņojums par apakaļ uzņemšanu no Pakist ar Pakistānu. Mēs balsosim par to nākošajā Lībi komitejas sanāksmē. 12. un 13. jūlijā. Šī procedūra parāds parlamentu piekrišanu, tā ir piekrišanas procedūra. Un tāpēc mēs nevaram pieņemt nekādus rekomendācijas eh, priekšlikuma grozījums. Ja ir kādi iebildumi, tad vienkārši var bas, balsot pret šo priekšlikumu. Bet ja jūs gribat iesniegt grozījums uh, likumdošanas rezolūcijai, tad 25. Eh, jūnijā 12. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Uh, Lotras kundze, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vienkārši gribētu jums paziņot, ka man pārsteidz, ka šis eh, punkts tiek pārnests uz jūlija eh, sanāksmi, jo es tā saprotu, eh, ka mums bija paredzēts Strasbūrā kopā ar referentu un āns referentiem apspriest par to, apspriest to, kā mēs varam eh, risināt savas attiecības ar valsti, par kuru daudz ir runāts šajā komiteja. Un mēs bijām secinājuši, ka mēs varam sagatavot rezolūciju, lai precizētu Eiropas parlamenta deputātu nostāju saistībā ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Tāpēc man jāsaka, es esmu mazliet pārsteigta turklāt eh, arī ēnu referenti dažādās grupās eh, bija pieņēmuši, ka viņi var vēl savu nostāju precizēt. Eh, labi, Fotres kundze, mēs piefiksēsim jūsu norādes pusotilkums. Ēnu referents nav šeit, bet es esmu ar viņu runājis, bet es tā saprotu pretēji tam, ko ko sacīja Flotras kundze. Es domāju, ka mums vajadzētu balsot par šo ļoti svarīgo institīvu. Un tad mums būs debates plenārsēdē, lai pārliecinātos par to, ka visiem deputātiem ir iespēja izteikties. Kā jau jūs sacījāt, priekšstādātāji kungs, mums ir iespēja tikai pateikt jā vai nē šim priekšlikumam, šai vienošanās institīvai. Paldies! Labi. Es eh, saprotu, saka priekšstādātājs, ka mēs esam vienojušies par procedūru Gijāms kundze. Jā, es izteikšos pavisam ātri, jo mēs ar Fotras, Fotras kundze bijām šajā sanāksmē, un es gribu varu apstiprināt to, ka mēs no šī sanāks devāmies prom ar ļoti skaidru nostāju, ļoti skaidru priekšstatu par to, ka jābalso jā vai nē bet ka mēs arī gatavotu e, rezolūciju vai priekšlikumu vai deklarācijas, es nezinu, kāds būtu nosaucams, ar politisku vēstījumu saistībā ar šo nolīgumu. Un līdz ar to parlamentāriešiem būtu iespēja iegūt e, informāciju, saņemt atbildes uz tiem jautājumiem, kas e, arvien šie jautājumi ar vienu ir eh, kļūst vairāk. Un es domāju, ka šāds bija tā vienošanās pēc sanāksmes. Labi, saka priekšstādātājs, mēs to piefiksēsim. Es atvainojos, saka Busutilkums. Es pilnīgi m, nu, absolūti nevaru piekrist. Šī ir standarta procedūra, kur mēs varam sacīt jā vai nē. Uh, un nekādu grozījumu mums nevajadzētu izveidot nekādu jaunu precedentu šādu veidu procedūrai. Man jāsaka, es pilnīgi nepiekrītu šim priekšlikumam. Paldies, saka mūsu tilkungs. Priekšstādātāja kungs turpina. Mēs par to lemsim koordinātoru sanāksmē. Es domāju, mēs varētu turpināt ar darba kārtību un tad būs priekšlikums balsot 12. jūlijā un 13. jūlijā, kā jau tika paziņots Libi komiteja. Tad tagad pāriesim pie trešā darba kārtības punktu protokolu apstiprināšanu sanāksmē, kas notika oktobrī, novembrī, decembrī un martā. Jums ir šie protokoli pieejami jūsu dokumentos, ja nav nekāda iebilduma līdz mūsu sanāks beigām, tad mēs pieņemsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Tagad pāriesim pie 4. darba kārtības punkta. Mēs apspriedīsim es padoms Spānijas prezidentūras secinājums imigrācijas jomā. Tad šie jautājumi saistīti ar migrāciju, mums tie ir jāapspriež, šie secināja Ana Teron, Spānijas valsts sekretāra imigrācijas un emigrācijas jautājumos ir mūsu vidū. Protams, kā jūs zināt, Spānija ir padomis eh, rotējušās prezentūras priekšgalā. Ana Terona mums šeit parlamentāriešiem ir labi pazīstama. Viņa gadiem ilgi bija šī parlamenta deputāte. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi viņai par to, ka viņi ir redusies pie mums. Un tad viņi mums varētu pastāstīt par Spānijas prezidentūras secinājumiem. Un tad pēc tam būs viedokļa apmaiņa. Terons kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, taisnība jums ir. Eh, parasti es biju otrajā pusē. Bet, nu, es mēģināšu arī pasēdēt šeit. Katrā ziņā man ir liels prieks eh, jums pastāstīt par savām pārdomām Spānijas prezidentūras noslēgumā. Mums ir jānovērtē prezidentūras darbs saistībā ar Korbačo kungu sacīto. Ar to, ko viņš sacīja sanāksmē 26. datumā. Tātad es jums stāstīšu par eh, prezidentūras darba kārtību un par uh, valsts sekretārs imigrācijas un emigrācijas darbiem. Tas ir mans amats. Vispirms mēs novērtēsim Eiropas eh, imigrācijas un patvērumu paktu. Tad mums ir arī migrācijas politikas, kuras mēs esam izvērtuši šo sešu mēnešu laikā, un tad ir arī rīcības plāns attiecībā uz pieaugušo nepavadītiem bērniem un Tad ir arī secinājumi, pie kuriem mēs esam nonākuši pēc ilgstoša darba, kur jau bija uzsākušas arī iepriekšējās prezidentūras ļoti svarīgos jautājumos saistībā ar ļoti svarīgo integrācijas tēmu, jo īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ierodas Eiropas Savienībā ārpus no valstīm, kas ir ārpus tās pa imigrācijas kanāliem. Jūs labāk par mani noteikti zināt, uh, Eh, kāda šeit ir apstākļi, jums te ļoti labi pazīstī. Eh, sākotnēji bija problēmas eh, institucionālo sadursmi dēļ, kas bija šī gada sākuma. Un tad bija runa par jaunā līguma stāšanos spēkā un par iestāžu pielāgošanos šim līgumam. Iesākumā bija Eiropas komisija, kas, pasakot, no jauna tika izveidota un pamazām sāka darboties pilnvērtīgi. Tātad mums bija grūti strādāt tā, kā mēs būtu gribējuši strādāt. Vismaz sākumā tāda bija situācija. Neskatoties uz to, tas nebija par iemeslu mums nedarīt neko. Bet es vienkārši gribēju, lai jūs ņemat vērā, ka bija šāda sarežģīta situācija. Nu, tad tagad es gribētu turpināt ar informāciju par šo imigrācijas un patvērumu paktu. Kā jau jūs zināt, tas ir dokuments, kurš ir paredzēts uh, kā īgada ziņojums par pēdējiem 12 mēnešiem. Un es domāju, pār par visu mums būtu jāpievērš uzmanība tam, ka šis dokuments nosaka prioritātes nākošajam 12 mēnešu periodam. Tātad eh, šī bija pirmā analīze, un eh, mēs bijām gandarīti par to, ka mums bija iespēja šajā jomā darboties, spērt solis priekšu. Šajā paktā ir norādīti svarīgi principi un apņemšanās, kuras mēs esam izvērtējuši. Komisija arī ir izvērtējusi šos aspektus. Šis ikgada ziņojums ir secinājis eh, kas ir sasniegts un kas būtu darāms nākotnē. Runājot par šī pakta novērtējumu, mēs tagad eh, apzināmies, ka mums eh, jādodas uz priekšu saistībā ar mūsu imigrācijas politikas plāniem. Mums ir arī jāizstrādā integrācijas koordinēšanas mehānismi, un mums ir plašāk jālieto rādītāji. Mēs arī konferencē par to vairāk runāsim. Un Frontex līdz šim ir bijis ļoti labs instruments mūsu skatījumā. Un tas var eh, rīkoties tā, mm, kā tāds antenas eh, funkcijā, jo mūsu valstī Spānijā ir eh, ievērojams sarucis nelegālo imigrantu skaits nelegālo jauno imigrantu skaits. Un te mums arī jādomā par eh, patvērumu organizāšanu Eiropas Savienībā. Un ir jānosaka imigrācijas prioritātes saistībā ar dialogu, kas mums norisinās ar trešām valstīm. Līdz ar to es uzskatu, ka mums ar padomi ir izveidots eh, labs nolīgums, kā jūs zināt, ir arī taši delikāti jautājumi. Šī pakta novērtējuma instruments, manuprāt, varētu būt ļoti interesants Eiropas parlamentā, jo te ir runa par caurskatāmību, par uh, izsekojamību padomas puses, un tas novērtē rezultātus. Un tas nozīmē arī to, ka mēs varētu būt caurskatāmāki, plānojot mūsu prioritātes nākošajam darbības periodam. Es domāju, parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Un tad otra lieta, kur es gribēju pieminēt, ir saistīta ar plānu par imigrācijas uh, politiku. Te mēs runājam par legālo imigrāciju. Man tas nevisai patīk jo manā skatījumā imigrācijai vienmēr ir jābūt legālai. Jo nelegālā imigrācija tad ir kaut kas, kas ir ārpus mūsu interesu jums. Tātad es gribu runāt šeit par legālo imigrāciju. Tad mūsu plānā tā ir prioritāte. Un jūs to ļoti labi zinātu, jo, jo arī jūs strādājat pie šī jautājuma. Mēs nespējām uh, neko panākt direktīvā par sezonāliem darbiniekiem un par strādājušiem transporta jomā, jo te bija grūta situācija iestāžu starpā. Un komisija nevarēja mums eh, nākt klājā ar šiem aspektiem laikus. Līdz ar to mēs te apsvežam direktīvu par vienotajām atļaujām. Mēs stingri padomē iestājāmies par šo direktīvu. Un mums bija tāds priekšstats, ka tās aptvērumu jābūt ļoti plašam un tā jākļūst par atsauces ietvaru likumam, kas attiektos uz imigrantu darbiniekiem. Es domāju, arī šai komitejā un sociālo un nodarbinātības lietu komitejā ir eh, darīts daudz. Mēs jums esam ļoti pateicīgi par auglīgu sadarbību, par apusējo uzticību un par ļoti profesionālo sadarbību. Es domāju, mēs šeit esam izveidojuši labu pamatu panākumiem nākotnē. Vēl ir arī ļoti svarīgi atcerēties to, ka mēs strādāsim ar Beļģijas prezidentūru, lai mums būs jāpanāk, lai šī vienotās atļaujas direktīva tiktu pieņemta turpmāko sešu mēnešu laikā. Vēl viens svarīgs e, aspekts Spānijas prezidentūrai, protams, ir rīcības plāns attiecībā uz vecāku nepavadītiem bērniem Eiropas Savienībā. Mēs runājam šeit par cilvēkiem, kas nonāk pie mums e, pa diviem atšķirīgiem kanāliem. Pirmkārt, ir cilvēki, kas dodas uz Eiropas Savienību, jo viņi meklē patvērumu. Un tad no otras puses, un to nedrīkst aizmirst, ir cilvēki, kas dodas uz Eiropas Savienību pa citu kanālu. Pa ekonomiskās imigrācijas kanālu. Bieži vien mūsu rīcībā nonāk ļoti mazi bērni, kas grib doties uz Eiropas Savienību strādāt, bet viņi ir pārāk mazi, un eh, tad, kad viņi nonāk Eiropas Savienībā, viņi secina, ka mums šeit ir spēkā tāda likuma, kas neļauj tik maziem bērniem strādāt. Un tad mēs domājam šo problēmu risināt, izmantojot šo rīcības plānu. Uzsvarot galveno principu, lai cilvēks varētu strādāt Eiropas Savienībā. Būtībā šajos gadījumos mums vienmēr ir jāstrādā bērnu interesēs. Tās, tā ir pamatlieta un to paturot prātā. Šis plāns nosaka trīs rīcības virzienus. Vispirms migrācijas un cilvēku kontrabandas novēršana, jo īpaši saistībā ar vismazāk aizsargāto cilvēku kategorijām mēs nedrīkstam to pieļaut. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka jauni cilvēki nonāk Eiropas Savienībā, grib šeit palikt ar šo mērķi. Jauni cilvēki ir spiesti doties ļoti bīstamos ceļojumos, lai nonāktu Eiropas Savienībā. To nedrīkst pieļaut. Un otrkārt, šajā plānā ir pakotne saistībā ar šo bērnu saņemšanu un aizsardzību. Un tad vēl ir paredzēta sadarbība ar trešo, trešām valstīm. Arī mazu, arī bērnu aiz, interešu aizsardzības vārdā. Un te ir runa par um, um, apvienošanos ar ģimenes locekļiem un uh, pēc iespējas cienījamāk atgriešanos dzimtenē. Šāda ir mūsu rīcības uh, virziena saistībā ar vecāku ne, pieaugušo nepavadītiem bērniem. Tad uh, tā tiks piemērota, šī programma tiks piemērota katrā gadījumā atsevišķi. nav nekāda lēmuma, kā būtu jārīkojas ar bērniem, pirms ir izskatīts katrs gadījums atsevišķi. Tātad vispirms ir kārtīgi jāīsteno analīze katra bērna situācijai, lai pēc tam rastu attiecīgo risinājumu. Tas mūsu skatījumā ļoti svarīgi. Un, protams, mēs arī vēlamies aizsargāt attiecīgo bērnu intereses. Tas mums ir ļoti būtiski. Viens no sasniegumiem, es ceru, ka jūs neņemsiet to mm, ļaunāk, es izmantoju tieši šādu vārdu, mēs esam ļoti lepni par šo sasniegumu. Saragosā bija ministra konference par integrāciju. Mēs eh, izmantojām iepriekšējo prezidentūru īstenoto darbu, Tas mums bija vērtīgs, daļa darba bija īstenot konferencē, un mēs spējām šo, šī darba rezultātus konsolidēt, apvienot Saragosas konferencē. Lībe komiteju tur pārstāvējuši priekšsēdētājs, mēs par to bijām ļoti priecīgi. Mēs tiešām uzskatām, ka šo jautājumu ziņā mums ir vērts sadarboties gan ar jūsu komiteju, gan vispār Eiropas parlamentu. Trīs lietas manā skatījumā ļoti svarīgas. Vispirms, runājot par cilvēku kapitālu, kapitālu. īpaši saistībā ar 2020. gadu stratēģiju. Cilvēku kapitāls ir ļoti svarīgs. Ņemot vērā imigrāciju un tos cilvēkus, kas dodas pie mums pa imigrācijas kanāliem. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo humāno cilvēku kapitālu apmācīt. Mums jādomā šeit par globalizēto mobilitātes pasauli šajā 21. gadsimtā. Mums ir jābūt konsekventiem šeit saistībā ar, 2000, ar stratēģiju 2020 ņemot vērā šīs stratēģijas izvirzītos mērķus. Un otrkārt, jautājums, kas ir ļoti svarīgs Eiropas parlamentē, tas ir saistīts ar iejaukšanos dažās jomās vai, piemēram, kādas pilsētas daļā, kurā ir daudz imigrantu. Bieži vien imigranti dzīvo nabadzīgās zonās, un tas nozīmē, ka šie, cilvēki, šie cilvēki ir pakļauti atstumtības riskam. Mums ir jāuzlabo viņu piederības sajūtu un jāpalīdz cilvēkiem, kas dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos. Un treškārt, varbūt eh, tā nav tik aizraujoša politika, tomēr darbs šajā jomā mūsu skatījumā ir ļoti svarīgs. Mums ir jāizstrādā rādītāji, kas ļautu mums izvērtēt programmas un to, cik lielā mērā ir notikusi integrācija. Mums ir jāspēj novērtēt šīs programmas, izvērst salīdzinošu vērtējumu, lai varētu arī uh, secināt, kāda situācija katrā valstī. Preses konferencē mēs sacīsim, ka mēs izstrādāsim rādītājs, lai novērtētu šīs programmas. Uh, kā jau es sacīju, tā varētu būt nevis aizraudzjošākā lieta, bet mums tas ir ļoti svarīgi, un arī komisijai būtu jāspēj izvērtēt integrācijas programmu šādā veidā. Runājot par prioritātēm un mērķiem, mm, par to, ko mēs izvirzījām sev prezidentūras sākumā ko mēs gribējām darīt mūsu rīcībā saistībā ar to, ko mēs varējām darīt. Es domāju, ka mēs esam patiesībā visu izpildījuši, ko mēs bijām solījuši. Taču, protams, mēs arī turpmāk strādāsim šajos virzienos. Šo virzienu mēs uzsākām, bet arī Beļģijas prezidentūra strādās tādā pašā veidā. Protams, ka es esmu atvērta visiem jautājumiem, kas jums varētu būt. Es gribētu arī uzklausīt eh, jūsu viedokli, varbūt eh, jums ir kāds bāžas saistībā ar nākotni, bet mēs arī turpmāk strādāsim trojkas eh, modelī. Liels paldies! Un tagad mums būs viedokļa apmaiņa ar valsts sekretāri. Deputāti, kas vēlas izteikties, jūs tagad to var darīt, kas gribētu izteikties, lūdzu. Jordies Evera, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Lielas paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī valsts sekretārī. Un paldies par ziņojumu un par eh, to, ko viņa pastāstīja. Es gribēju jums uzdot šādus jautājumus. Uz eh, tiem jau daļēji jūs atbildējāt jūsu prezentācijas gaitā, konkrēti par imigrācijas un patvērumu paktu, par imigrācijas politiku attiecībā uz vecāku nepavadītiem bērniem un integrāciju. Viss, ko es vēlējos darīt, es gribēju jums izskaid palūgt izskaidrot vienu vai divas lietas. Pirmkārt, par vecāku nepavadītiem bērniem. Šis ir svarīgs priekšlikums, un tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, bet par ko tad mēs šeit īsti runājam? Kāda ir situācija ar šī priekšlikuma pieņemšanu? Otkārt, jūs uzsvērāt, ka atbalstat direktīvu par vienoto atļauju. Aleksandro Tehes pie tā strādā, un es jums gribēju jautāt, kā, kādā situācijā vai cik tālu pašlaik politiskajā procesā priekšlikums par vecāku nepavadītu bērnu dokumentu sagatavošanu ir ticis. Tagad par Frontex. Attiecībā uz Frontex ir skaidrs, ka ir jākoordinē dalību valstu piedāvātie resursi eh, krīzes apstākļos, tad, kad ir liels spiediens no imigrantu plūsmas puses. Kā jūs redzat, kā Frontex nākotnē varētu attīstīties? Piemēram, skatoties uz 2013. gadu, kādas jaunas kompetences vai kompetences jomas varētu piešķirt Frontexam, kas jauns varētu nākt klāt šim mehānismam. Un tad viens varbūt filozofiskāks jautājums. Esmu ļoti priecīgs, ka, priekš, ka priekšsēdētājs piedalījās ministru konferencē Saragosā, uh, un runāja par integrāciju, bet integrācija ir nacionālā kompetence, nevis kopienas kompetence. Šādos kritiski svarīgos laikos kā pašlaik mums ir jāizrāda solidaritāte ar citiem. Un, ja mēs runājam par integrāciju, tad šeit solidaritāti var izmērīt, izmantojot četrus parametrus. Un solidaritāte nav viegli panākt. Un šeit mēs runājam par darbu, apmācību, veselības aizsardzību un dzīvojamo platību. Jo jāsaka, ka ir daudz vieglāk ievērot labas prakses piemērus, bet ir skaidrs tas, ka integrācija ir nacionālo valstu pārziņā, nevis kopienas pārziņā. Tas jau tiek iepriekš teikts, un es arī piekrītu apgalvojumam, ko es dzirdēju jau šeit no Spānijas prezidentūras pārstāvjiem šinī telpā. Tātad es piekrītu tā ir nacionālā kompetence, nevis kopienas kompetence, bet mums ir jāizrāda solidaritāte un kā mēs to varam panākt. Kā mēs varam nodrošināt to četru principu ievērošanu. Tātad darbs, izglītība, veselības aprūpe un dzīvošanas apstākļi. Valsts sekretārs kundze, es apsveicu jūs ar darbu, ko esat paveikusi. Paldies, ka ieradāties šeit pie mums. Un tautas partijas vārdā es uh, gribēju pateikties par jūsu teikto. Mareškungs, lūdzu. Ar prieku redzu šeit valsts sekretāri. Un viņi arī bija mūsu grupas koordinātori. Es redzu, ka jūs eh, tā droši runājat par juridisko vai legālo imigrāciju. Šeit nekas īsti nav mainījies. Jūs pievērsāties arī daudziem citiem jautājumiem, vairāk runājat par imigrāciju, nevis par patvērumu. Es gribēju uh, lūgt jūs vairāk pastāstīt par diviem, trījiem jautājumiem plašāk, kas ir svarīgi mūsu grupai. Pirmais ir vienotā atļauja, kopējs uh, noteikumu un tiesību pras, kopums. Bet nu, mēs šeit vairāk gribētu arī pievērsties direktīvas aptvērumam, ko varbūt komisija domā. Uh, Ir skaidrs, ka šo jautājumu skata divās komitejās, un tas arī mūs satrauc. Un tāpēc mēs gribējām zināt, eh, ko jūs domājat par sasniegto progresu šajā jomā. Attiecībās Dievskungu uzdoto jautājumu par pieaugušo nepavadītiem bērniem, es gribēju vēl, es arī piekrītu tam, ko viņš teica, bet gribēju vēl pajautāt par divām lietām. Prezidentūras beigās, kāds ir jūsu viedoklis par patvērumu paketi? jo vai ir, vai, vai ir nācies pieskarties te problēmas būtībā attiecībā uz patvērumu politiku, piemēram, procedūrām un tā tālāk. Ir skaidrs, ka padomē šis ir ārkārtīgi grūsts process, jo dalībvalstīm dažādi viedokļi. Mēs mēģinājām dokumentu pakotni paturēt pēc iespējas vienotāku, bet, nu, ko mēs gribam redzēt, ir skaidri laika grafiki, skaidri mērķi, un tas, ka padomēji ir daudz lielāka vēlme virzīt šo dokumentu pakotni uz priekšu, nevis vienkārši turēt kaut kur uz galda. Runājot par integrāciju un par tām cīņām ap integrāciju parlamentā, ko arī jūs jau pieredzējāt noteikti, uh, Parasti uz integrāciju skatās uz, kā uz kaut ko, kas ir tāds vislabāk piemērojams, izmantojams reģionālā līmenī. Bet nu tagad mums būs juridisks pamats integrācijas jautājumam. Un ņemot to vērā, vai jūs prezidentūras beigās redzat, ka ir patiešām iespējams panākt progresu Eiropas Savienības līmenī tieši integrācijas jomā, izmantojot kopējus pamatprincipus, principus, Un es dzirdu, ka parlamentā šie pamatprincipi vairs nemaz tā netiek pieminēti. Piemēram, eh, princips attiecībā uz diskrimināciju un, un tā tālāk. Kāds ir jūsu viedoklis tagad, kad Beļģija uzņemsies prezidentūru? Varbūt jūs varat pastāstīt, kāds ir mūsu mantojums eh, integrācijas jomā pēc eh, prezidentūras beigām. Paldies, būs stilkungam vārds. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Ar prieku redzu ministru šeit. Paldies par prezentāciju, ministrs kundze. Ja mums būtu jāskatās uz Spānijas prezidentūras darba rezultātiem imigrācijas jomā, tad īsti nav jau ko uzskaitīt. Savukārt jāsaka, tam varētu būt divi iemesli. Pirmkārt, šie bija ārkārtīgi seši grūti mēneši, jo sākumā nebija komisijas, un bija jāstrādā pie tā, kā izveidot komisiju un ko tad komisija darbu, darīs. Otrs jautājums ir saistīts ar darba plānu, šis plāns tiks sastādīts, un mēs zinām, ko tad mēs nākošos piecos gados darīsim. Tur ir arī laika grafiki norādīti, kad tad mums kas ir jāizpilda. Tad paldies jums par šādu darba plānu sagatavošanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu komitejai. Un šajā plānā arī tiek runāts par to, ka visiem pilsoņiem ir vienotas tiesības visās dalību valstīs. Attiecībās dokumentu pakotni tie jautājumi, ko gribēju uzdot, jau tika uzdoti, bet es vēl gribēju pievērsties imigrācijas lietai. Un man šajā aspektā ir svarīgi, ka tiek izveidota tāda līdzsvarota politika starp legālo imigrāciju un nelegālo imigrāciju. Mēs mana partija, esam gatavi strādāt pie jauniem instrumentiem legālās imigrācijas sfērā, bet man liekas, ka mēs neko nepanāksim, ja nebūs spēcīgas politikas par nelegālo imigrāciju. Tātad, ja mēs gribam vienu jomu attīstīt, tad mums ir jāstrādā arī otrā jomā. jo ja mēs atvērsim tādu legālu ceļu uz Eiropas Savienību, tad, lai nezaudētu ticamību, mums ir jāslēdz visi nelegālie ceļi, neskatoties uz to, no kurienes viņi nāk. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams stingras politikas, piemēram, Frontex jomā un arī par atpakaļ uzņemšanas līgumiem ar trešajām valstīm. Mēs nevaram pastāvīgi ignorēt šādu te līgumu nozīmīgumu. Jo ir cilvēki, kas regulāri te ierodās, un, un šiem cilvēkiem tad neatiecās starptautiskās aizsardzības nosacījumi. Šeit es nerunāju par cilvēkiem, kas grib iegūt bēgļu statusu, iegūt patvērumu, bet es šeit runāju par nelegāli ieceļošiem cilvēkiem, uz kuriem arī būtu jātiecas tiesiskajiem tiesiskajām prasībām. Tāpēc es gribēju jūs lūgt pastāstīt, kāds ir jūsu viedoklis Spānijas prezidentūras beigās par šāda līdzsvara nozīmīgumu. Paldies! Paldies, Romēvis kungam vārds, saka priekšsēdētājs. Laipni lūdzam atkal šeit, Teronas kundze. Es gribēju pievērsties kādam konkrētam jautājumam, un tas ir saistīts ar integrāciju un pamattiesībām. Skaidrs ir tas, ka problēmas ir jārisina drosmīgi, bet es šeit esmu satraucies par tādiem nenozīmīgiem, nenozīmīgiem, nesvarīgiem jautājumiem, jo pēdējā laikā izskatās, ka cilvēki izmanto imigrācijas lietu vai imigrācijas jautājumu, lai izvēltu kādam vainu. Mēs šeit vēlamies palīdzēt cilvēkiem. Vai jūs varbūt varētu uh, izpaust vai paust savu viedokli par burku, paranču un tam līdzīgi izmantošanu, lietošanu uh, mūsu teritorijā? Ir skaidrs, ka dažādās valstīs ir dažādi noteikumi attiecībā uz šādu sejas aizsagu izmantošanu. Un es šeit negribu aizsargāt vai aizstāvēt to, kas nav pieņemams, bet mums ir vajadzīgi noteikti pasākumi, lai risinātu šo lietu. Tātad par šo problēmu pašlaik diskutēju Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs vairākos Eiropas reģionos, piemēram, Katalonijā, Spānijā, lai gan šī nav tāda īsta patiesa nozīmīga problēma. Bet, piemēram, eh, ir pieņemti vairāki nosacījumi vai prasības, piemēram, ka, ja sieviete valkā šādu uh, sejas aizsegu, tad viņa nevar izmantot publiski pieejamos pakalpojumus. Un tā jau ir dubultā diskriminācija. Un bieži cilvēki tiek nepatiesi apsūdzēti par to, ka viņi kaut ko vēlas ne tā sasniegt, bet, nu, es, bet es gribēju uzdot jums jautājumu, ņemot vērā to, cik lielā mērā var šo te procesu regulēt tā preventīvi. Uh, Kādus pasākumus jūs varētu ieteikt, lai risinātu šo problēmu pēc iespējas humānāk, atceroties arī par to spiedienu, ko izdara cilvēki uz sievietēm, lai dzīvotu šādos apstākļos. Paldies, Lamberts kundzē vārds. Paldies, ar prieku jūs atkal šeit redzu. Es gribēju jums uzdot pāris jautājumus par vienoto atļauju. Jo daži no mums sāk domāt par šādu jautājumu, cik lielu pievienoto vērtību šāda atļauja sniegs, eh, runājot par Eiropas kopējo imigrācijas politiku. Jo pašlaik izskatās, ka dalību valstis lūdz uh, lielu manevrēšanas iespēju, un izskatās, kā nosaukums jau būs, bet cik patiesi nozīmīgs šis instruments varētu kļūt. Pašlaik mēs runājam arī par uh, labāku sadarbību ar nodarbinātības komiteju. Un šeit mums jārunā par to, kādas bažas ir no sociālās un darba likumdošanas e, komitejas puses attiecībā tieši uz imigrācijas jautājumiem, kā mēs kopā varam debatēt par, par šo jautājumu. Jo viņiem ir e, tāds pozitīvs viedoklis par imigrācijas jautājumu. Savukārt iekšlietu cilvēki vairāk domā par to, kā cilvēkiem neļaut iekļūt Eiropas Savienībā. Varbūt tikai daži tiek atļauti, dažiem tiek atļauts ierasties, neskatoties uz to, kādas tad ir sociālās un darba tirgus vajadzības. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kāds tad viedoklis ir iekšlietu un darba lietu ministriem par šo te jautājumu. Paldies! Tagad Kellers kundzei vārds. Paldies, man ir tāds vienkāršs jautājums. E, jau vairāk kā gadu atpakaļ zilā karte ir tiku, kā tikusi pieņemta, un es vēlētos zināt, kāds progress šajā jautājumā ticis sasniegts dalību valstīs, kā tas attīstās. Uh, un kā šīs kartes vai vispār tās tiek ieviestas un kādi ir rezultāti, cik cilvēki ierodās ar šīm zilajām kartēm. Paldies! Thank you, signora! Paldies! Uh, Anģelīli kundzei vārds lūdzu. Grazie, prezidente, e volevo... Paldies, priekšsēdētāji! Es savukārt arī no savas puses vēlētos valsts sekretārs sveikt. Uh, un uh, pateikties viņai uh, par šo te laiku un uh, izstāstīt par to, kāda ir, kas ir sasniegts Spanijas prezidentūras laikā pēdējo sešu mēnešu laikā. Man ir ļoti, ļoti patīkami dzirdēt viņas izvirzītos mēķus, gan arī uzskaitītos sasniegumus, ko dzirdēju šorīt. Man tie ir tūs pie sirds un ir tīpaši fakts, ka ir nepieciešams uh, stiprināt Frontex darbību, jo Frontex ir uh, tāds Eiropas instruments un Eiropas lieta, kuru nepieciešams aizvien stiprināt. Un es domāju, ka šeit ir arī nepieciešams panākt uh, vēl lielāks progress attiecībā uz patvērumu meklēšanas paktu. Uh, un es domāju, ka varu runāt visu vārdā, ka varam ka mēs atbalstam visas Eiropas kopējo pieeju attiecībā uz imigrāciju un attiecībā uz um, to, ka imigrācijai jānotiek uh, ievērojot visus cilvēku tiesību principus. Un es tikai gribu balstīties uz Busutil kunga teikto, ka mēs uh, gan uh, uh, sakam uh, ar dziļu cieņu sveicam jaunos e, imigrantus, esam viesmīlīgi, bet pret legālo e, imigrāciju un cenšamies viņiem visādi para, e, izrādīt savus centienus, viņus silti uzņemt un viņus, e, viņiem padarīt e, uzturēšanos un dzīvošanu Eiropas Savienībā kā mājās. Bet mums ir aizvien e, ciešāk jāvēršās pret nelegālo uh, Eh, imigrāciju. Vēl tas, ko teica jau sekretāras kundze attiecībā uz eh, nepavadīt, pieaugušo nepavadīto bērnu tiesībām un ir katrs gadījums um, jāskata atsevišķi, kā jūs teicat, un uh, kā Eiropas Savienība mēs nekad uh, nedrīkstam pieļaut, kā pret nepieaugušiem bērniem vai nepilngadīgajiem izturās tie, tā pilnīgi vienādi kā pret pieaugušiem, jo tas bieži vien varētu būt bērnus uh, psiholoģiski destabilizējoši pieeja. Paldies! Uh, došu vārdu Bronkskungam. Paldies, uh, priekšēdētājs kungs. Vai ir bijis, uh, uh, vai ir bijis uh, uh šāda uh, pētījums pa, attiecībā uz to, kā imigranti ieņem uh, vietu Uh, uh, attiet, darba tirgu aizņem vietas. Ir tīpaši tas ir uh, Lielbritānijā, uh, kur veselības aprūpas jomā ir ārkārtīgi uh, daudz jaunu, uh, jaunu uh, darbinieku. Uh, tātad ir nepieciešams uh, nepieciešams, lai eh, veselības aprūpes sistēma tiktu, eh, tiktu kaut kādā veidā eh, kontrolēta, jo pretējā gadījumā šobrīd mēs pārāk daudz, mēs izglītojam savus ārstus un māsas, kuri aizbrauc uz citām valstīm, vai arī, piemēram, viņi dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un vēl es gribētu zināt, uh, Uh, attiecībā uz, uz patvērumu meklētājiem no Irākas un kāda ir nākotnē jūsu nostāja pret šiem uh, nākotnes uh, iespējamiem imigrantiem. Un at, jūs runājat par vārdu o, cilvēku kapitāls. Man šķiet, ka šis termins ir uh, vienkārši nepieņemams. Man liekas, ka tas pauž necilvēcisku attieksmi pret cilvēkiem, ka cilvēkus uzskat par vienkārši human resources. Manuprāt, ka tas nebūtu pieļaujams. Paldies, došu vārdu Tavares kungam. Man ir jautājums. Mēs daudz runājam par uh, legālo imigrāciju un integrāciju Es domāju, ka parlamentā jūs vienmēr sastapsieties ar uh, dažādiem viedokļiem attiecībā uz šo tēmatu. Nekad nevarēsim pilnīgi vienprātīgi vienoties tajā brīdī, kad mēs runāsim par imigrācijas politiku un tā ieviešanu būs uh, valstis, kuras vēlēsies stingrākus noteikumus, būs citas, kas būs atvērtāks. Attiecīgi, skatoties no imigrantu pie noplūduma. Un eh, es uzskatu, ka, ka es esmu diezgan atvērts, un es domāju, ka arī ļoti daudzi no eiropiešiem arī ir eh, vairāk atvērti imigrācijām. Tie, eh, kas ir vairāk tādi kā represīvi un stingrāki, diemžēl ļoti bieži uh, viņu viedoklis vairāk tiek ņemts vērā. Un līdz ar to es uzskatu, ka, ne, lai, ar, lai mēs apkarotu, pilnībā apkarotu nelegālo imigrāciju, mums vajadzētu uh, stingrus mērus un, bet, un ļoti skaidrus mērus legālai imigrācijai, lai tie būtu skaidri, saprotami un izpildāmi. Līdz ar to, uh, uh, jo, ja pretējā gadījumā, ja nav šo te skaidro uh, Uh, mērķu vai skaidro kritēriju, tad pretējā gadījumā būs kaut kas uh, neska, uh, neskaidra politika, kuro ir nespējis sekot, līdz ar to nelikt plauks un zels. Un lūk arī mani jautājumi. Jūs runājat par nacionālajām politikām, bet manuprāt, ir tāds pār Eiropas uh, kopējā imigrācijas politika. Pirmkārt jau attiekties pret imigrantiem uh, cieņpilni un uh, ar vienlīdzīgu attieksmi. Es ne tikai runāju par uh, veselības aprūpi, par pieeju izglītībai, uh, mājokļiem un tā tālāk, bet vispār par sabiedrības attieksmi. Es domāju, ka šeit mēs varam runāt par tādu pārēropas pieeju. Uh, Un uh, šādu politiku mums uh, būtu nepieciešams visādā ziņā veicināt un norādīt, ka tā tas ir opē, kopējais Eiropas centiens, piemēram, tajā brīdī, kad uh, nodrošināsim cilvēkiem gan pieeju brīvai informācijai, gan arī tiesības vēlēt. Un es domāju, ka Spānija šeit varētu rādīt mm, priekšžīmi citām valstīm. Uh, Un es uzskatu, ka tie imigranti, kas maksā nodokļus un kas uh, strādā šajā valstī, viņiem būtu jābūt tiesībām arī lemt uh, attiecīgās pilsētas, novada vai valsts likteni piedaloties vēlēšanās. Es šeit nerunāju par bēgļiem. Bēgļu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un mums vienmēr ir jāizprot, uh, kas notiek um, attiecībā uz imigrantu rajoniem un uh, apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo. Uh, tas pats attiecās arī uz bēgļiem. Un es gribētu zināt uh, no aizējušās prezidentūras, ko nākamā prezidentūra spēj šajā jautājumā darīt, kā jūs, kādi ir jūsu centieni. Uh, šajā pārējais mm, periodā, šajā pārējais brīdī, kad tūlīt pats stāsies uh, spēkā Beļģijas prezidentūra. Es uh, nerunāju tikai par budžeta atvēlētiem līdzekļiem, bet uh, arī par cilvēku resursiem tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams uh, risināt ļoti nopietnas problēmas, lai cilvēki vēl varētu eh, sākt dzīvot kādā valstī un eh, šis te bēgļu status pāriet varbūt citā statusā. Dažkārt tam eh, ir nepieciešama pat divi gadi, kad cilvēks nevar pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā tikai šīs te birokrātisko šķēršļu un nepietiekamu cilvēku resursu dēļ. Mums bija uh, pile, pilota process uh, ar centienu uh, uh, palielināt integrāciju un me meklēt jaunus veidus, kā to izdarīt attiecībā uz bēgļiem, bet uh, es īsti nezinu, vai šis pilotu projekts uh, ir uh, pavirzījies uz priekšu. Tā ir ļoti, ļoti laba ideja, bet, uh, manuprāt, nepietiekami atkal tas ir uh, izskatīts. Un it īpaši attiecībā uz bēgļu uh, status nostiprināšanu attiecīgajā valstī. Paldies! Jakolīno kungam došu vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Valsts sekretārs kundze, es vēlētos uh, tikai īsu jautājumu uzdot. Jūs uh, mums uh, izstāstījāt ļoti plašu un detalizētu informāciju un it īpaši attiecībā uz uh, jauno direktīvu pār sezonālajiem darbiniekiem un to stāvokli. Šis ir ļoti tāds jutīgs jautājums, kas cieši saistīts ar nelegu, neregulāro un legālo imigrāciju. Un viss šis jautājums par, par uh, to darbu, Uh, kas ir uh, vēl darāms un arī uz attiecībā uz to, kāds ir šo imigrantu status un kādas ir uh, viņu darba apstākļi un alga. Kā tad mēs nodrošināsim to, lai viņiem būtu pienācīgi darba apstākļi un nodrošinātu pienācīga alga un konkurētspējīga? Paldies! Kirkop kungam došu vārdu. Paldies, valsts sekretārs kundze. Es at, diemžēl nedzirdēju jūsu uzstāšanos no sākuma, bet eh, es līdz ar to varbūt, ka jūs jau to, par to runājāt, bet eh, man vajadzētu paklusēt, bet es to nevaru darīt. Es gribētu runāt par cilvēkiem, kuri tiek transportēti, eh, ie, kuri tiek ievesti Eiropas Savienībā, bet arī grib runāt par trešajām valstīm, par cilvēku brīvu uh, pārvietošanos. Mēs šobrīd runājam par cilvēkiem no Ziemeļ un Rietuma Āfrikas. Un es gribētu prasīt, kādu stipru darbību ir eh, pieņēmusi, darī, eh, spērus kādus soļus šī prezidentūra. Eh, ļoti bieži šīs te valstis, kuras atrodas uh, uz uh, robežas, uh, piemēram, kā Spānija, ņemot pat vērā uh, Frontex darbu, ka viņām ir pārlieku liels sloks, it kā tas būtu tikai viņu, uh, viņu sloks. Uh, Uh, šeit ir nelegālie imigranti, kas iebrauc pa jūru vai kā savādāk. Paldies! Došu vārdu Boskurts kundzē. Paldies! Es gribētu uzdot divus jautājumus valsts sekretāras kundzē. Vakardien mēs uzklausījām Redingas uh, kundzi komisāru. Šobrīd uh, attiecībā uz cilvēku, cilvēktiesību hartu šobrīd atkal notiek kāds pārskata darbs. Tātad šī te harta nav kaut kas tāds, kas pieder tikai komisijai. Harta ir arī mm, gan parlamenta, gan padomes, gan visu Eiropas iedzīvotāju lieta. Uh, vai jums, kā prezidentūrai, ir uh, viedoklis attiecībā uz šo jautājumu, kā padomē vajadzētu rīkoties? Otrs jautājums ir attiecībā uz vīzām uh, un vīzu atvieglojumiem. Mēs pavisam kādus vairākus mēnešus atpakaļ runājām par vīzu, um, vīzu režīmu atvieglojumiem ar Turciju, tīpaši tas būtu svarīgs studentiem, māksliniekiem, citiem darbiniekiem, vai kaut kas ir praktiski pavirzījies attiecībā uz vīzu atvieglojumiem ar Turciju. Paldies! Es domāju, ka mēs varētu salikt visus šos te jautājumus vienā veselumā un dot vārdu atbildēji uh, valsts sekretārs kundzei. Paldies! Es vispirms uh, ar jūs piekrīšanu gribētu atbildēt uz Raula Romeva kunga jautājumu. Varbūt tas jautājums nebija tieši saistīts ar prezidentūras programmu, tomēr es gribētu jums uh, paust savu viedokli par šo jautājumu. Es domāju, tas eh, vairāk šis viedoklis saistīts ar to, kas notiek Spānijā. Jo mums patiesībā nav noritējušas debats Eiropas kontekstā. Šorīt Spānijā mēs apspriedīsim rezolūcijas projektu, kuru ir iesnieg, iesniegusi politiskā grupa un tā lūdz eh, aizliegt sievietēm valkāt nikabu. Ir arī citas politiskās grupas mūsu senātā, un tās ir nākušas klājā ar alternatīvu rezolūciju, arī es to parakstīju. Tajā ir paredzēts, ka mums dedzīgi būtu jāstājas pret jebkāda veida diskriminācijas diskriminācija pret jebkādu sieviešu cieņu ierobežošu noteikumu. Un tur ir skaidri norādīts, ka nav pieņemami šāda veida, eh, nav pieņemama šāda veida prakse. Mēs arī paredzam te vairākus eh, pasākums. Pirmkārt, ir būtu jāuzrunā musulmaņu kopienas Vairums musulmaņu kopienu uzskata, ka tās apdraud šāda veida praksi. Jo tādā valstī kā Spānijā uh, iestāties par šādu praksi, kur vairums no musulmaņu kopienas nāk no Maroko, no Marokas, ir uh, diezgan nepieņemama. Tā mēs arī gribētu runāt ar musulmaņu kopienām. Uh, lai tās veicinātu dzimumu līdztiesību un lai arī tās labāk integrētos sabiedrībā. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Protams, vēl es gribētu uzsvērt, cik būtiski ir nodrošināt eh, vienādas iespējas dzimumiem un arī iespējas strādāt izglītības jomā. Varbūt es vienkārši varētu norādīt to, ka būtu svarīgi uzsvērt to faktu, ka juridiskais konteksts, kurā mēs eh, pat labāk dzīvojam, un tie juridiskie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ļauj izskaust dzimumu nelīdztiesību. Mēs Spānijā spējām grozīt kriminālu kodeksu, Tā mēs varam eh, mainīt situāciju, padarot to vienlīdzīgāku sievietēm un vīriešiem. Tad mēs varētu arī izmantot eh, mūsu likumdošanu, lai nodrošinātu sieviešu, eh, sieviešu aizsardzību. Un es domāju, te mums nebūtu jāizveido īpaši likumi. Mēs varam izmantot esošos tieši tiesību aktus, lai nodrošinātu visu brīvību un drošību, jo īpaši sieviešu brīvību un drošību. Es ceru, ka līdz ar to šodien senātā tiks pieņemt mūsu rezolūcija, un es pilnīgi iestājos par jūsu viedokli. Un tagad pievēršoties Spānijas prezidentūrai Eiropas Savienībā. Es mēģināšu atbildēt vispārīgi un ceru, ka priekšsēdētājs Um, man atgādināsies, kaut ko būšu piemirsusi. Jāstemēdes kungs runāja par šiem jautājumiem. Tātad vispirms es atgriezīšos pie tiem. Rīcības plāns attiecībā uz pieaugušo nepavadītiem nepilngadīgajiem. Tas ir darba rīcības plāns, rīcības plāna priekš, priekšlikums, padomē tas tika pieņemts tieslietu un iekšlietu ministru vidū Luksemburgā pirms dažām nedēļām. Un pavisam ir 32 pasākumi šajā plānā. Tos visus saista tie principi, kurus es minēju. Tātad ir 32 principi, ir tātad eh, šādu mm, ieceļotāju iespējas novēršanu, un arī tur ir skaidri norādīts, uz kuriem nepilngadīgiem tas attiecas. Tātad šis rīcības plāns ir jau pieņemts, un tagad mums tikai jāgaida, līdz šie priekšlikumi tiks īstenot, un komisija un dalībvalsts īstenos reālas soļus šī rīcības plāna realizēšanā. Un tagad runāju par Frontexu. Es nedomāju, ka mēs esam paredzējuši piešķirt ko, jaunas kompetences Frontex. Mēs vienkārši mums vajadzētu vairot šīs aģentūras operacionālo spēju. Šai aģentūrai jākļūst par uh, efektīvu rīku mūsu robeža aizsardzībai. Un eh, droši, ka mēs par to varēsim eh, runāt rīt ar mūsu iekšlietu ministru. Un vēl ir viens jautājums, kuram es gribētu pievērsties vispārīgi. Un tas attiec uz integrāciju. Pat labam Eiropas Savienības līgumā, kā jau sacīja Tevāres kungs, mums ir juridiskais pamats strādāt pie integrācijas. Šie jautājumi vairs neatiec uz starpvaldību jomu, bet tie ir daļa no Eiropas politikas. Šīs politikas jomas, tātad tagad ir Eiropas Savienības pārziņā, un pie tā mums ir jāstrādā, pamatojoties uz Lisabonas līgumu. Tātad mums ir tagad Eiropas integrācijas politikas kompetences. Līdz ar to mēs atbalstām Tavares kunga viedokli šajā jautājumā. Es domāju, mēs varam strādāt, pamatojoties uz šo juridisko pamatu, ko mums nodrošina Lisabonas līgums. Ņemot vērā šo tiesisko pamatu, Mums ir jāizvērtē tā prakse, kas mums palīdzējusi, ir spērt soli uz priekšu Eiropas Savienībā. Es domāju, kā jau šeit izskanēja, ka ir ļoti svarīgi iedzīvināt šo ideju par integrāciju pārobežu līmenī visās Eiropas politikās. Un tas arī ļoti labi saistās ar 2020. gada stratēģiju bet ir politikas, ar ko mums ir jānodarbojas galvenokārt - uzņemšana, kā jāuzņem jaunie imigranti, bet te mums arī ir jāpiedomā par to, ka mūsu plurālisma sabiedrībā ir cilvēki, kas ieradušies Eiropas Savienībā, un dažkārt viņi pat nav imigranti, viņi Viņi pat nav no trešām valstīm, viņi ir no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un arī tie mums ir jāintegrē. Un kā jau tiks sacīts, mums ir jādomā par nediskriminēšanu visās jomās, visos līmeņos. Uh, būtu ļoti svarīgi uz to paraudzīties 2020. gada stratēģijas kontekstā jārunā par to, ir e, ministru līmeni, jārunā par integrāciju un jāpieņem konkrēti pasākumi. Mēs runājām par kontra, konkrētiem pasākumiem, tas ir ļoti svarīgi. Un tad, vadoties tālāk, īstenojot šos jaunos pasākumus pārābu, pārobežu līmenī, tā lai mēs nediskriminētu lielu Eiropas Savienības sabiedrības daļu bet lai mēs tiešām mēģinātu viņus integrēt. Tāds ir Eiropas Savienības sociālais modelis. Tāpat es uzskatu, ka daži no trūkumiem, uz kuriem norādīja Anģelīlī kundze un Busutil kungs, ir pamatoti. Mēs esam strādājuši daudz pie šīm jomām, kad mēs mēģinājām apkarot ne, neregularitāti, jeb eh, nelegāla imigrācija vai drīzāk eh, imigrācijas noteikumu piemērošana šai jomā. Mums ir izdevies sanākt eh, vairāk, panākt vairāk saistībā ar šiem nolīgumiem pēdējo gadu laikā, jo mums ir tiesība akti par imigrāciju. Es domāju, mēs nākotnē varēsim tos uzlabot. Gadiem ilgi es, es esmu ar bažām domājusi par šiem jautājumiem. Un kā būtu, piemēram, ar šo sezonālo darbu? Mums šajā jomā ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk. Mēs līdz šim pie tā strādājām saistībā ar nelegālās imigrācijas apkarošanu, taču ir arī svarīgi izveidot kopīgus imigrācijas instrumentus. Tomēr es domāju, ka mums ir svarīgi paturēt prāti tieši šo konsekvento sabiedrības tiesisko ietvaru. Tādā veidā mēs varēsim strādāt efektīvāk ar eh, legālo imigrāciju. Kad mums būs tas instruments, kad visas eh, dalībvalsts būs uh, vienojušās par to, tad mēs varēsim apkarot nelegālo imigrāciju, un kas tās ir paredzēts Lisabonas līgumā. Tātad būtībā daļa instrumentu mums jau ir, tātad direktīva par sezonālo darbu būs saistīta ar nodarbinātību. Man jāsaka, ka mēs vēl neesam sākuši diskusijas par šiem jautājumiem, jo mēs gaidām priekšlikumu no Eiropas komisijas direktīva attieksies uz uh, atļauju izsniegšanu un uz uh, pieteikumu izskatīšanu, lai tādā veidā palīdzētu šiem strādniekiem kļūt legāliem. Un šie strādnieki, kā jau šeit tika pieminēts, piedar pie neaizsargātās kategorijas. Mūsu valstī tiek izdotas uh, atļaujas, darba atļaujas bet tas ir saistīts ar darba rašanu. Un es domāju, tā ir ļoti svarīga pieeja, ka jūs varat rast šo atļauju tikai tad, kad jums jau ir darbs. Un e, mums ir jāspēj risināt reālās sezonālo strādnieku vajadzības. Un te, nu, tā situācija kļūst mazliet sarežģītāka, jo Mhm, te ir jādomā par potenciālo strādnieku un par iespējamo darbu, kas tam varētu būt pieņemams, eh, pieņems. Bet es, kā jau sacīju, ceru, ka šāds priekšlikums izskanēs komisijas eh, priekšlikumā, bet te mums jādomā par vispārējo komis, ko, kopienas tiesību aktu ietvaru. Nu, tagad atgriežoties pie šīs vienotās atļaus Ļoti pareizi Alejandro sacīja, ka šī vienotā atļauja ir svarīga šajā kontekstā, un mums, protams, ir jāmēģina darīt pēc iespējas vairāk šajā jomā. Un tagad, runājot par direktīvu, es gribēju sacīt, ka mēs tiešām esam darījuši daudz, lai padomē panākt vienošanos par šo jautājumu. Mores kungs, jūs paudāt bāžas Protams, eh, ka šī direktīva ir šīs komitejas eh, kompetencē, un es ļoti labi saprotu jūsu bažas. Bet mēs mēģināsim panākt pēc iespējas mazāk ierobežojošu direktīvu. Mēs negribam, lai direktīvas apvērums būtu ierobežots. Mēs ceram, ka padomē to varēs pieņemt un ka Beļģijas prezidentūra darīs visu, lai tas tā notiktu. Lai tas tā tad notiktu Beļģijas prezidentūras laikā. Bet, protams, ir ļoti svarīgi šeit panākt eh, progresu, lai mums būtu kopīgs, eh, konsekvents ietvars saistībā ar imigrantu ielaišanu Eiropas Savienībā un uh, lai ļautu ekonomiskajiem imigrantiem strādāt Eiropas Savienībā. Šādu cilvēku, protams, ir daudz. Mēs gaidām Eiropas eh, komisijas priekšlikumu par eh, zilās kartes transponēšanas tiesību aktu. Mēs tiešām ceram, ka būs šāds novērtējums no Eiropas komisijas pēc iespējas drīzāk, lai tad mēs varētu secināt, kā šī direktīva tiek uh, transponēta un kā praksē darbojas tie tās noteikumi. Un runājot par zilo karti un pagaidu, jeb sezonālā darba direktīvu. Uh, šai sakarā izskanēja jautājums par konkrētu migrantu gadījumu kas attiecās uz migrantiem, kas strādā medicīnas veselības aprūpas jomā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir svarīgs arī komisijai. Ar zilās kārtas programmu arī citās imigrācijas politikas jomā mēs mēģinām veicināt to mobilitātes uh, ideja. Es domāju, mūsdienu pasaulē tā ir būtiska ideja, jo imigrācija ir jākļūst par pozitīvu ciklu, par to, kā cilvēki var izmantot savas prasmes par labu tām valstīm, no kurām viņi nāk, bet uh, viņi varētu sniegt arī savu ieguldījumu tajās valstīs, kurās viņi beigās nonāk. Iespējams, ka ilgtermiņā migranti varētu atgriezties savās eh, izcelsmes valstīs un noslēgt šo ciklu. Te ir runa par cikliskumu. Runājot par bēgļiem, jūs varēsiet runāt ar Pekapa ministru rīt. Maltā mums ir pilota programma, taču fakts ir tāds, ka dalībvalstis īpaši aktīvi nav piedalījušās šai ziņā, bet manā valstī mēs esam pieņēmuši jaunu likumu šai jomā, un es ceru, ka mēs varēsim piebiedroties to valstu skaitām, kuras uh, iestājas par solidaritāti. Un šādā veidā mēs arī varam īstenot savu apņemšanos trešo valstu priekšā jo no šīm valstīm nāk lielākā daļa bēgļu, jo bieži vien šīs trešās valstis ir konflikt zonās. Kāpēc kungs jautāja par Ziemeļu un Dienvidu Āfriku, par to, kāds ir mūsu attiecības ar eh, šīs valsts valstīm, šīs pasaules daļas valstīm. Un tas ir jāskata mūsu imigrācijas politikas kontekstē. Un te var gūt daudz pievienotās vērtības, ņemot vērā šos, eh, šo dialogu, kas mums ir ar tām valstīm. Svētdien es došos eh, savā pirmajā ceļojumā uz Maroku. Svarīgi ir atcerēties, ka Eiropas Savienībai tas tā ir viena no ārējās politikas prioritātēm, un es domāju, ka mums vajadzētu dalīt savu atbildību arī savās valstīm. Lielas paldies! Paldies, valsts sekretārs, saka priekšsādātājs, paldies par šo prezentāciju, par uh, šīm diskusijām, par to, ka jūs mums sniedzāt tik visaptvarošas atbildes uz visiem jautājumiem. Ja nekādas citu komentāru un jautājumu nav, Tad es gribētu ļoti pateikties jums par eh, mums atvēlēto laiku, un tad mēs varētu pāriet pie nākošā darbas kārtības punkta, kā paredzēts. Paldies! Muchas gracias y ha sido un placer volver a estar aquí. Hasta pronto. Me despido. De... Paldies, es ar lielu prieku šeit atpakaļ atgriezos un gadu jau redzēšu jūs atkal pavisam drīz uzredzēšanos. Venga.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 Queridos colegas, señoras, señores. Kolēģi, dāmas un kungi. We get restarted. Sāksim atkal darbu. As usual, we got a heavy agenda. Kā parasti mums ir daudz jautājumu darbu kārtībā un tāpēc labāk turpināsim pēc iespējas ātrāk. Tagad pārējām pie piektā punktu darba kārtībām. Tātad piektajā punktā mums ir dalību valstu kontrolas mehānismi, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Šeit mums ir jābalso. Tātad mēs balsojam par manu ziņojumu, par komisijas priekšlikumu, par dalību valstu kontrolas mehānismiem, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Par 290. un 291. pantu par Eiropas Savienības eh, funkcionēšanas līgumu. Uh, Un e, šis notiek atbilstoši komitoloģijas procedūrai. Un kā jūs zinat, e, šo te procedūru pārņem jaunais, e, jaunā procedūra par Lisabonas līguma ieviešanu. Mēs esam saņēmuši trīs grozījumus, un kā referents es gribētu ieteikt, ka mēs balsosim par visiem kopā. Dokumentu visi ir saņēmuši, tā tad atzinumu projektu visi ir saņēmuši. Jūs redzat, tur ir trīs grozījumi. Pirmais ir par atsauci uz Eiropas pamatiesību hartu, otrais par Eiropas tiesiskuma drošības un brīvības zonu, un trešais ir par nepieciešamību sagatavot uh, sagatavošanās dokumentus un par caurskatāmību, par uh, dokumentiem. kurus sagatavo atbilstoši regulai 1049 šķērsvītra 01 es gribētu uh, pāriet pie elektroniskās balsošanas, bet Busutilkungs, ko grib teikt? Es tautas partijas vārdā gribu aicināt nebalsot blokā par visiem grozījumiem. Samers kundze, lūdzu. Man ir jautājums. Mums šeit priekšā ir dokuments, padoms dokuments, ziņojums par prezidentūras no prezidentūras draugu grupas. Kas tas tāds ir vispār? Can you repeat your question, please? Vai jūs varētu atkārtot savu jautājumu? Priekšsēdētāji, kas īsti ir prezidentūras draugu grupa? Mēs esam saņēmuši uh, dokumentu no ministru padomes, un tur rakstīts ir šī dokumenta, ka dokuments nāk no prezidentūras draugu grupas. Es gribu zināt, kas ir šī draugu grupa. Summer, Mrs. Summer, I've just been reported that. Samers kundze man tikko teica, ka tā ir darba grupa, kuru izveidojusi padome ar šādu nosaukumu. Tā jau strādā kādu laiku. Un man tikko vispār pastāstīja par šādas grupas eksistenci ar šādu nosaukumu. Jā, nu redz, tādas lietas var nopirkt, notikt. Izstāst, ka prezidentūrā ir draugi. Mišelkungs? Jūs gribējāt kaut ko teikt, Mišelkungs? Nē, Kirkopkungs. O, man liekas, ka ļoti jauki, ka prezidentūra izveidojas savu draugu loku. Varbūt, ka mums arī jābūt draudzīgiem pret saviem draugiem. Mums vajadzētu izveidot varbūt šādu grupu Eiropas parlamentā. Bet nu tagad varbūt pāriesim pie balsošanas, saka priekšsēdētājs. Nu kā Busutil kungs teica, jūs vēlaties balsot par katru grozīmu atsevišķi? Vai visiem ir balsošanas kartiņas? No, no, I think, I think, oh. ah. I think we all got the, we all got the electronic vote. Tā, vis, visi ir kartiņas ievietojuši. Pārbaudīsim. Tātad veicam pārbaudes balsojumu, lai pārbaudītu, vai viss darbojas. Sākam pārbaudas balsojumu. Ne? Tātad sākam balsot, pārbaudam, vai viss darbojas, beidzam balsot. Tagad balsojam par pirmo grozījumu. Nē, par trešo Nē, tagad balsojam pa īstam. Balsojam par trīs grozījumiem, par pirmo grozījumu. Nē? Well, the first Chairman, Amendment 1 is uh, concerning a, recit a recital and uh, usually... Pirmais grozījums ir par apsvērumu. Vai mēs brauso, balsosim no sākuma par apsvērumiem vai, vai sāksim ar otro un trešo grozījumu un tad par pirmo pašās beigās? Sākam par pirmo, kas ir tur sarakstā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums tiek pieņemts ar 41 balsi par. Balsojam par otro, kas tur ir pēc kārtas otrais. Trešais grozījums tas sanāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 balsis par, 18 pret. Grozījums tiek pieņemts. Un tagad balsojam par apsvērumu grozījumu. Pirmais grozījums tas ir. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 balss par, 2 pret. Grozījums tiek pieņemts. Ā, mums vēl par visu dokumentu kopā jābalso. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vēl ne? Viens mums vēl pietrūkst. À, viss kārtībā, ja? Tad beidzam balsot. 41 balss par, 2 pret, tātad dokuments tiek pieņemts. Paldies! Tagad pārējiem pie sestā punktu darba kārtībā par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpējo tiesisko palīdzību kriminālu lietās. Līgums mums ir priekšā. Tas kalpo par bāzi nākotnes sadarbībai starp Eiropas Savienību, tās dalību valstīm un e, Japānu. Atbilstoši 2008, atvainojas 218. pantam līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu, līgums ir jāpabeidz, vai līguma slēgšanas procedūra ir jāpabeidz, saņemot parlamenta apstiprinājumu. Tagad došu vārdu Salvatorem Jokalīno, kas ir referents par šo dokumentu. Neviens grozījums nav iesniegts, tas nozīmē, ka visiem šis dokuments patīk, tāpēc mēs varētu arī sākt balsot. Vācija Kolīno kungam lūdzu un accordo mente par altro. Tātad šis ir nolīgums, kurš uh, patiesībā būs pirmais šāda veida nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu, un šī iemesla dēļ tas būs vēsturisks. Tā ir procedūra, kuras sākās uh, 2000. Uh, 9. gada janvārī, kad padomis deva zaļo gaismu, lai sākt šāda veida nolīgumu, un tas tika ratificēts tā paša gada 13. novembrī. Un tas ir statūts, kas nosaka tiesisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Japānu, un kurš ievieš arī vesela, veselu virkni uh, klauzulu, uh, attiecībā uz personām, pret kurām notiek tiesvedība. Un šo nolīgumu jau ir parakstījusi, um, e, apņemšanos ir parakstījusi Eiropas Savienības puse. Tas ir ļoti e, nopietni, attiec, tīpaši attiecībā uz um, tulkojumu, jo ir nepieciešama, šeit ir jā, nepieciešamiem abām e, partijām, tātad abām pusēm saņem pilnīgi identiskus dokumentus. Līdz ar to, lai persona, kura tiek, eh, pret kuru notiek tiesvedība, eh, saņemtu, eh, saņemtu tāda veida attieksmi, kad visi dokumenti un viss tiesvedības process notiek abās valodās, ja iesaistītā puse vai iesaistītās puses ir Japāna un Eiropas Savienība. Abas puses ir vienojušās, sekšos te tūkojumu izdevumus. Izved, Mēs esam vienojušies par telekonferencēm, par arī banku iesaistīšanu, ja ir nepieciešama sadarbība attiecībā uz kontu pārskatu. Un atteikumu gadījumi ir skaidri definēti un arī ņemta vērā arī suverenitāte un drošība un cilvēktiesības. Vēl viens aspekts, ko mums ir uh, jāapskata ir informācija par banku kontiem un cita veida pierādījumi, kuri tiek vākti abu, val, abu iesaistīto pušu teritorijās, un šeit arī mums ir noteikti priekšnoteikumi, procedūras un garantijas, kas šāda veida sadarbību arī izmeklēšanu nodrošina. Un šobrīd ir iespēja atsevišķām dalībvalstīm šos mērus arī ieviest, eh, tad, kad tās uzskata eh, par šādu, eh, šādu darbību par nepieciešamu. Tā kā Japāna ir viena no lielākajām ekonomiskajām lielvarām pasaulē, tad vairākas valstis Eiropas Savienībā varētu uh, uzskatīt par nepieciešamu šāda veida nolīgumu ieviešanu savā likumdošanas ietvarā. Uh, katrā gadījumā Japāna uzskata, ka šāda veida nolū, nolīgums ir izaicinājums, bet tas nodrošina noteiktus standartus, lai visas iesaistītās puses saņemtu tieši tādu pašu vienotu attieksmi un būtu šie standarti. Uh, Eh, tādēļ es lūdzu un ceru, kolēģi, ka jūs man palīdzēsiet šī dokumenta veiksmīgai ieviešanai dzīvē. Es domāju, ka mūsu kopējā sadarbība šeit ir ārkārtīgi svarīga. Dokuments ir skaidri uzrakstīts, skaidrā tekstuālā redakcijā un varētu būt ārkārtīgi svarīgs tajā gadījumā, kad kāda dalībvalsts vēlas to tiešām ieviest. Nav neviens grozījums, nav neviena piezīme vai uh, pretruna. Uh, ir arī uh, zaļā gaisma no visām iesaistītām pusēm, komisijas un tā tālāk. Vai vēl kāds var, vēlas kaut ko teikt? Es uh, gribēju tomēr vienu uh, Uh, iebildumu teikt, saka mm, Bātenkungs. Uh, šis te uh, dokuments tiek, dok, mm, tiek gatavots balstoties uz Lisabonas, Lisabonas līguma bāzi, tā kā ir nepieciešama vienpru, vienprātība. Manuprāt, šeit ir nesakritība, jo tas nav legāli. Šī gadījumā būtu nepieciešams referendums Un mums ir bijuši divi re referendumi uh, līdz šim, līdz ar to. Uh, šajā brīdī es nedomāju, ka uh, Eiropas Savienībai pieņemt šāda veida nolīgums, ja parakstīt savā vārdā, ir nelegāli, jo, lai tā to darītu, nepieciešams referendums un nepieciešams balsot visiem Eiropas pilsoņiem. Uh, Jā, Bātenkungs, jebkurā gadījumā es tagad gribu teikt, lai mēs balstoties uz Lisabonas līgumu uh, balsotu par šo te uh, dokumentu, jo, lai vai arī ko jūs uh, teicāt, es uzskatu, ka uh, šāda veida likumdošana, bal, uh, likumdošanas. Mm, veidošana ir saskaņā ar Lisabonas līgumu, kur uh, Eiropas Savienība var uh, pirmo reizi savā vēsturē pieņemt, uh, pieņemt uh, likumus visas Eiropas Savienības vārdā un uh, slēgt šādus likumus ar trešajām valstīm. It īpaši šajā gadījumā, kur notiek, uh, tiek slēgts nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās. lietās. Eh, tā būs, eh, tagad, tagad būs elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir 39 par, 2 pret, neviens nav atturējies. Tātad dokuments Um, ziņojums tiek pieņemts. Paldies Jokolinas kungam par darbu. Ārkārtīgi liels paldies! Jā, un uh, visbeidzot kopējais balsojums. Kopējais balsojums sākam balsot. Galīgais balsojums par rezolūciju, kura netika grozīta, par nolīgumu, kurš netika grozīts. Beidzam balsot. Tie tas pats rezultāts - 39 pār, 2 pret. Tātad dokuments tiek pieņemts. Tāpēc mēs tālāk uh, dodamies pie septītā do, uh, darba kārtības dokumenta aģentūra lielapjoma IT sistēma darbības pārvaldībai, brīvības, drošības un tiesiskuma telpām. Došu vārdu referentam uh, Karlosam Koeju. Uh, lai stāstītu šī dokumenta mērķi, ja jūs varētu, kolēģi, kolēģi, lūdzu saglabājiet klusumu, ja vēlaties doties ārā, tad eh, dariet to klusām, lai mēs varētu turpināt. Šī dokumenta dokuments ir, lai sagatavotu Eiropas Savieniības atziņu juridiskā, no juridiskā dienesta. Un, uh, lai grozījums iesniegt par šo dokumentu, mums jāpieņem uh, jāpieņem ir e, lēmums, kad būs grozi, grozījuma gar, gala datums. Tas būs e, tātad e, ziņojuma projekts par grozīto priekšlikumu Eiropas parlamenta padomas regulai par aģentūras izvēldi lielapjoma informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības pārvaldībai drošības, brīvības un tiesiskuma telpā. Un mēs atbildēsim uz jautājumu, kurš tika uzdots um, no uh, juridisko dienestu puses uh, vai, uh, aģe, uh, vai aģentūra, kura uh, kura, ar kuru izveidoja um, 18 aģentūras, vai šeit ir nepieciešami vairāki e, tiesiskie instrumenti vai kopējs tiesiskais instruments, ņemot vērā, ka viena liela daļa dalību valstu nepiedalās šajā, ša, šo IT sistēmu ieviešanā un nepiemēro šīs IT sistēmas. Un vai Spānijas prezidentūra ir komentējusi un var komentēt uh, šo jautājumu, tāpēc arī dosim vārdu Spānijas prezidentūrai, komisijai un visiem pāriem kolēģiem, kur vēlēsies izteikties debatēs. Lūdzu, Eh, došu vārdu referentam Koeju kungam. Priekšredatē kungs, mums ir problēma. Mums ir vesela virkne juridiska rakstura problēmu attiecībā uz šo ziņojumu projektu. Un līdz šim brīdim prezidentūra. Uh, uh, prezidentūra vēl joprojām turpina strādāt ar juridiskajiem dienestiem, it īpaši attiecībā uz divām valstīm - Lielbritāniju un Īriju. Uh, Un uh, viņi, viņu, viņi sāka darbu šorīt un beigs darbu ap 11.15. Un es uzskatu, ka būtu nepieciešams pagaidīt, kamēr viņi iegrie, atgriezīsies šeit, uh, jo viņiem noteikti ir jau kāds lēmums pieņemts un viņi varēs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Labi, paldies! Uh, tādēļ ņemšu vērā jūsu ieteikumu nedaudz atlikt šīs te debates. Uh, uh, Un tādēļ mums uh, būtu jārīkojas sekojoši. Es ieteiktu, ka mēs atsakam, atliekam mūsu sesijas, eh, šī darba kārtību eh, pēc, uz 15 minūtēm. Eh, labi, tagad tad būs pārtraukums 15 minūtes, lai nejauktu esošo darba kārtību. Pēc 15 minūtēm turpināsim, ceru, ka saņemsim atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Pārtraukums 15 minūtes.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

dear colleagues. Vienījamie uh, kolēģi, manuprāt, uh, būtu pēdējais laiks, lai mēs turpinātu mūsu uh, sanāksmi, tādēļ lūdzu ieņemiet savas vietas. <coughs> We have uh, on the point seven on the agenda. Mēs tagad runājam um, septīt to jautājumu aģentūra lielapjoma IT sistēma darbības pārvaldībai, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Un kā jau priekšsēdētājs paziņoja pirms manis, mums būs pirmkārt eh, kolēģis referents Karlos Koelju, kurš um, atzinumu projektu jums eh, ar to iepazīstinās. Pēc tam mēs uzklausīsim, uzklausīsim uh, juridiskā dienesta atzinumu, vai ir nepieciešamā likumdošanas bāze, vai SIS, Eurodak un viss ir jābūt balstītam vienā instrumentā vai balstītam vairākos tiesiskajos instrumentos. Tad klausīsim, ko teiks Spānijas prezidentūra attiecībā uz šo jautājumu, un tad dosim vārdu komisijas pārstājiem, ja viņi vēlēsies izteikties. Pēc tam būs atka, atvērtās debates par uh, Eh, šī dokumenta, par šo dokumentu. Eh, došu vārdu Koelju kungam. Paldies priekšsādātāja kundze. Divas lietas attiecībā uz šīm aģentūrām. Tātad tiesiskā eh, problēma, jeb juridiskā problēma un jautājums pēc būtības. Ir nepieciešams divas debates, manuprāt, pretējā gadījumā būtu ļoti grūti. Pirmkārt, es gribētu, lai mēs dotu parlamenta juridiskam dienestam vārdu un uzklausīt arī atbildi no mm, padomes puses un, ja vai nepieciešams, arī komisijas puses. Tā, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir daudz jautājumu, kā komisija sāk uh, šo te lietu skatīt kā vienu kopēju lietu, ka viena aģentūra, uh, viena aģentūra uh, Uh, vadīs visas šīs te, trīs sistēmas kopumā. Piemēram, Lielbritānija nedarbojās viss, bet uh, un SIS savukārt uh, dažos. Um, Eh, dažos projektos, bet pilna eh, darbība ir Eurodek. Tātad, vai ir nepieciešama, ka visas dalībvalstis vienādi ir atbildīgas par visām sistēmām? Vai tām ir vienādas balstiesības attiecībā uz visām sistēmām un uz šo te vienoto IT sistēmu? Tieši tāpēc mēs papriekš uzklausīsim juridisko dienestu. Uh, un tad uzklausīsim padomi un e, komisiju, ja nepieciešams, un pēc tam es stāstīšu par ziņojumu pēc būtības, un ja nepieciešams, debatēsim par to. Lūdzu, tātad juridiskais dienests. Cenšties atbildēt šo te jautājumu par juridisko aspektu pēc iespējas skaidrāk. Paldies! Paldies! Paldies, ka sniedzāt man iespēju jums pastāstīt par e, juridiskā dienesta atzinumu saistībā ar aģentūras lielapjomu IT sistēmas e, izveidi. Un tas attiec uz trijām sistēmām - SIS2, VIS un Eurodak. Kā jau referents jau minēja, juridiskais uh, ietvars šiem instrumentiem ir sarežģīts no tā viedokļa, ka ne visas dalībvalsts piedalās visos uh, e, šo sistēmu aspektos. Apvienotā karaliste un īrija pilnīgi piedalās Eurodaka, bet tikai daļēji piedalās SIS-2 un nemaz nepiedalās viss. Un jūs jautājumā juridiskajam dieneskam, jūs jautājāt, vai, eh, vai eh, šīs aģentūras izveidošanai ir jābalstās uz vienu vai vairākiem juridiskajiem instrumentiem padome neļāva piedalīties apvienotāju karalistei Frontex izveidas regulā. Pamatojoties uz to, ka apvienotā karalis nepiedalās šajā akī daļā saistībā ar robežu pārvaldību. Un eh, padome eh, ziņoja, ka uh, dalībvalsts nevar piedalīties eh, akī, tad, ja tā nav pieņemuši šo akī. Un tas attiecas, piemēram, uz vīzu politiku vai uz robežu kontroli. Un eh, daudzos uh, apsvērumos ir minēti ierobežojumi apvienotās karalists un īrijas piedalīšanā uh, un īrijas piedalīšanās iespējā. Uh, īpaši attiecībā uh, saistībā ar tiesu praksi. Piemēram, 24. apsvērumā ir minēts, ka, uh, ka nevar piedalīties apvienotā karalista. Un tas pats attiecas uz īriju. Vai nu apvienotā karalista un īrija piedalās visā regulas um, pieņemšanā, vai arī vispār nepiedalās. Ja šīs valstis nepiedalās, šajā, šajā regulējumā, tad tās, eh, tad tās loģiski nevar piedalīties arī eh, šajās jomās, jo tad tas nebūs eh, konsis, konsekventi ar tiesu praksi un ar juridisko noteiktību. Tomēr jautājums par to, vai apvieno karalists un īrija varētu piedalīties balsojumā par tekstu kā tādu, paliek atvērts. Uh, iespēja būtu pieņemt atsevišķus instrumentus, taču iespējams no politiskā viedokļa tas nebūtu pieņemami. Uh, mēs, uh, padomi ir nākus klājā ar citu priekšlikumu, bet es ļaušu padomē par to pastāstīt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Labi, tad uh, uzklausīsim Spānijas prezidentūras viedokli. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iespējams, ka jūs jau secinājāt no juridiskā dienesta sacītā, šī tēma nav vienkārša. Ir notikušas vairākas sanāksmes, sanāksmes, un arī padomi ir paudusi savas bažas par šo jautājumu. Mēs esam gandrīz izsmēluši visas e, mūsu iespējas. Mēs apspriedām šo jautājumu arī ar nākotnes prezidentūru un ar padomes juridisko dienestu. E, es kā juridiskā dienas pārstāvs varētu sacīt, ka risinājumi iespēju varētu labāk paskaidrot padomas ģenerālsekretārs. Lūdzu. Paldies! Visiem labdien un paldies, ka devāt mums iespēju paust šo iespējamo risinājumu, kāds mums tas licies iespējams padomē. Mēs piekrītam Eiropas parlamenta atzinumam jo pastāv sarežģījumi saistībā ar apvienotās karalists un īrijas piedalīšanos IT aģentūras izveidas priekšlikumā. Un tā kā to arī paskaidro Eiropas parlamenta juridiskais dienests. Mēs uzskatām, ka risinājums sadalīt šo priekšlikumu ir, e, nav labs risinājums, jo ļoti grūti šo priekšlikumu sadalīt vairākās daļās, vairāk apsvērumu dēļ, vairāk iemeslu dēļ, jo īpaši praktiski iemeslu dēļ, kā to arī paskaidroja juridiskais dienas, jo te tiešām ir būtībā politiska izvēle. Bet jautājums, kā mēs tiešām varētu vislabāk atrisināt šo problēmu, ne, nesadalot šo priekšlikumu. Un mūsu Mūsu risinājums balstās uz 4. protokolu Schengenas akī. Schengens akī protokola 4. pantā apvienotā karaliste īrija var jebkurā laikā pieprasīt eh, piedalīšanos jebkurā Schengens akī daļā. Un tā tad runājot par priekšlikumu par IT aģentūru, tas arī būtu iespējams, jo tas tiešām ir ļoti specifisks gadījums. Tajā ir apkopot visi tie dažādie elementi, kuros apvienotā karalista un īrija piedalās vai nepiedalās vai pa daļai piedalās. Mēs uzskatām, ka risinājums šai problēmai būtu tāds, ka apvienotā karalista un īrija pieprasītu piedalīties priekšlikuma pieņemšanā, padalo, uh, e, pamatojoties ar Schengens protokolu 4. pāntu. Un padomi tad varētu apmierināt šo lūgumu vienbalsīgi. Uh, varbūt skaidrāk izsakoties, tas būtu tā. Tā būtu tāda padomes. Uh, tāds padoms lēmums, kāds tas bija 2000. Uh, gada 365. lēmumu gadījumā, un tad apvienotāja karalistē un īrijai tiktu piešķirta šī atļauja piedalīties. Būtībā tas būtu tās pats risinājums, un ar šo risinājumu mēs panāk to, ka apvienotā karalista un īrija var piedalīties IT aģentūras priekšlikuma pieņemšanā kā tādā. Arī tajās daļās, kurās šīs valstis eh, pašas nepiedalās. Mēs jau informējām apvienoto karalisti un īriju par šo risinājumu, un līdz šim mēs esam saņēmuši no apvienotās karalists pozitīvu atbildi, kurā bija paust viedoklis, ka apvienotā karaliste uh, iesniegs padomē šo lūgumu piedalīties visas regulas pieņemšanā. Pat labam īrija vēl izskata šo iespēju. Pēc tam, kad mēs eh, būsim saņēmuši šādu eh, pieprasījumu vai nu no vienas vai no otras valsts, tad eh, vai no vienas vai no otras vai no abām, tad mēs arī lūgsim īstenot šo iespēju. Un No mūsu, mūsu skatījumā tas ir juridiski pamatots risinājums, un tādā veidā mums nebūs nepieciešams sadalīt šo priekšlikumu. Tātad priekšlikums par administrāciju un par šīs aģentūras izveidu paliks tāds, kāds tas ir līdz šim. Bet tādā veidā tad mēs izvairītos no juridiskās problēmas, kas būtu pretstatā uh, Eiropas Savienības tiesas praksē. Paldies, saka priekšsādātāji, un tad lūdzu, vai komisijas pārstāvis gribētu izteikties? Lūdzu, vārds jums. Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad viss piekrīt faktiem un pieņēmumiem. Neskatoties uz to, mēs identificējam vairākus risinājumus, kā risināt šos faktus parlamenta juridiskais, juridiskā dienesta atzinums un arī padomas juridiskā dienesta atzinums komisijas skatījumā ir eh, pieņemumi. Tas ir tipisks gadījums ar mainīgo ģeometriju vai ar hi hibrīda, hibrīda veidu tiesību aktiem, taču šādi hibrīda tiesību aktīvi ir bijuši mainīgās ģeometrijas gadījumos. Komisija arī ir skatījusi iespēju saglabāt uh, vienotu tekstu, uh, piešķirot tam arī visus paskaidrojumus, lai uh, attiecībā uz tām valstīm, kuras uh, piedalās šajā hibrīda veida konstrukcijā. All, uh, split... Es domāju, ka tomēr uh, vienota vienots priekšlikums ir labākais risinājums. Es domāju, sadalot šo priekšlikumu un rastos tikai jaunas problēmas, to mēs visi varam skaidri saskatīt. Turklāt ar Lisabonas līgumu un ar, eh, ar grozījumiem mēs tikai to situāciju sarežģītu. Un runājot pēc būtības, mums arī ir ļoti pragmatiski jāparaugās uz to, kāda būtu šī eh, tiesība akta sadalīšanas eh, rezultāti. Tad eh, mums būtu tāda hibrīda situācija. Un tā tad būtu mainīgās geometrijas visarežģītākā daļa. Ja mēs, piemēram, sadalīsim visu vai eurodaku daļu, kur ir skaidrs, kuras dalībvalsts piedalās, kuras nē, uh, tad eh, arī eh, SIS divi gadījumā mums ir skaidra mainīgā ģeometrija. Tomēr eh, situācija šādā veidā netiktu risināta un, un vēl ar vienu mūsu priekšā būtu hibrīda veida situācija. Un tas grūti papildinātu tiesisko ietvaru. Tātad komisijas priekšlikumā ir paredzēts kopīgs tiesiskais akts un man jāsaka, ka tā valoda, kur mēs esam šeit, par kur mēs esam izšķīrušies, man jāsaka, es jūs gribētu paaicināt, ja jūs palasāt 24. un 25. Ap, apsvērumu. Un tur mēs skaidri sakām, ka apvienotā karaliste un īrija nepiedalīsies šī dokumenta pieņemšanā, taču Eh, piedalīsies tādā mērā, kādā tās piedalās. Un tur mēs skaidri norādām, kādā veidā šie teksti attī, attiektos apvienoto karalisti, īriju un Dāniju. Un tad parādītos, cik lielā mērā katra no šīm sistēmām ir tiesiski saistoša no tīm, katrai no tām valstīm. Eh, ja jūs vēlties, mēs, protams, varam šo formulējumu padarīt vēl skaidrāku, bet vēl ir problēma, ja es tā to drīkstētu eh, nodēvēt par taisnīgumu, ja apvienoto karalisti Dānija un Īrija piedalās finansējumā, tās finansē šo aģentūru. Un šis fakts, līdz ar to, ka tās arī pa daļai piedalās dažās sistēmās, ir, par, ir labs pamats, lai šīs valstis varētu piedalīties balsošanā par šo aģentūru. Un eh, tad te ir jautājums par to, cik lielā mērā tās varētu piedalīties balsojumā vai pēc tam šīs eh, aģentūras reālajā darbībā. Tomēr mēs ņemam vērā to ierosinājumu, ar kur nāca klajā padoms juridiskais dienests, lai risinātu šo sarežģīto situāciju. Pēc mūsu saproš, saprašanas tās vēl ar vienu ir jaunas ziņas, Eh, īpaši saistībā ar apvienotās karalists un īrijas eh, atzinumiem par piedāvāto risinājumu. Mēs, protams, arī paši mēģināsim rast risinājumu kopā ar padomi un Eiropas parlamentu. Lielas paldies! Paldies, Kārlis! Tagad eh, jums ir iespēja izteikties, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribēju pateikties mūsu juridiskajam dienestam par skaidrojumu, par eh, viņu viedokli. Ar prieku piezīmēju, ka padomē ir atrasts risinājums, kā, at, kā eh, rīkoties ar šo juridisko problēmu, jo īrija var pievienoties, kā arī to lūdza Lielbritānija. Eh, es gribētu nākt klajā ar provizorisko laika grafiku. Tāpēc varētu teikt, ka 12. jūlijas varētu būt uh, gala termiņš grozījumu iesniegšanai. Man ziņojums būs pieejams visās valodās. Un ja jūs man, man ļausiet, es gribēju par dažiem īsiem punktiem parunāt. Pirmkārt, kāpēc mums vispār ir vajadzīga aģentūra? Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka nav cita risinājuma, un parlaments to jau ir formāli arī pieprasījis. Mēs uzskatām, ka šo kompetenci nevajadzētu nodot komisijai, un komisija arī pati apgalvo, ka komisijai nav līdzekļu un vēlmes to darīt. Un izpilda aģentūra arī nav risinājums. Kāpēc? Jo parlaments nevar demokrātiski kontrolēt šo procesu un arī veidot šo aģentūru tā, kā mēs to varētu darīt Eiropas aģentūras uh, gadījumā. Tāpēc Eiropas aģentūras iespēja ir vislabākā iespēja. Runājot par jaunajām sistēmām, man liekas, ka ja aģentūra ir atbildīga par jaunu sistēmu, tad šo jautājumi ir jārisina ar juridiskiem instrumentiem, piemēram, ar koplēmumu procedūru starp parlamentu padomi. Mums tas arī ir skaidri jānorāda dokumentu tekstā. Treškārt, es domāju, ka mums ir jāizskaidro aģentūras mērķi un uzdevumi, un es arī par to iesniegšu grozījumus. Ceturtkārt, pilotprojekti. Būtu loģiski noteikt noteikums, lai aģentūras kompetence faktiski nepaplašinātos tieši pilotprojektu izpildas gaitā. Es iesniedzu grozījumus, lai risinātu šo te problēmu pareizi. Par aģentūras atrašanās vietu. Piektais punkts ir pašlaik divi priekšlikumi, viens no Igaunijas, otrs no Francijas. No juridiskā viedokļa parlamentam ir tāda pati lemš, tādas pašas lemšanas tiesības kā padomē, jo šis lēmums tiek pieņemts izmantojot koplēmumu procedūru. Bet mēs saprotam, ka tradīcija ir tāda, ka padome atrod risinājumu. Mēs necīnīsimies pret labu padomes risinājumu, un parlaments mm, nemēģinās apstrīdēt padomes lēmumu. Bet mums būtu jānosaka kaut kādi parametri nosacījumi, lai e, šo te risinājumu kaut kā virzītu, lai padomu varētu pieņemt lēmumu. Tieši tāpēc es arī nācu klajā ar grozījumiem Sestais punkts. Un es jau tuvojos uzstāšanās beigām. Tātad par komunikācijām un infrastruktūru. Es neesmu pret ideju, ka mēs varam izmantot ārpakalpojumus eh, komunikāciju un izpētes jomā, bet mums ir jānosaka nosacījumi, lai šie ārpakalpojumi tiktu piesaistīti tā, kā mēs to vēlamies. Tātad kāda nosacījuma ir jāizpilda, un arī šeit es iesniedzu grozījumus Septītais punkts. Pārvaldības padomas locekļu un balsošanas tiesības, kā visi pašlaik saprot, ir dažādas balsošanas tiesības dažādās sistēmās. Ja, kan, ja valsts ja uz valsti šis te tiesiskais instruments neatiecas vai valstī nav saistošs, tad, piemēram, tiesības uz slepenu informāciju, uh, tiesības pieņemt, piedalīties lēmumu piedalīšanā un tā tālāk. Tātad šīs te visas balsošanas tiesības un citas tiesības ir jāīsteno atbilstoši dalībai sistēmās, uh, atkarībā no katras dalību valsts. Man liekas, ka priekšsēdētājiem uh, būtu jānāk no dalībvalstu izvirzīto dalībnieku puses. Un šeit es runāju par tām valstīm, kas pilnībā piedalās aģentūras darbā un sistēmās, jo nebūtu loģiski, ka priekšsēdētājs nāktu no valstīm, kas piedalās tikai daļēji šajā sistēmā vai konkrētajā sistēmā. Un nobeigumā datu aizsardzība un demokrātiskā kontrole Es iesniedzu vairākus grozījumus, lai pal palielinātu datu aizsardzības līmeni un demokrātiskās kontrolas līmeni. Un es ceru, ka ar kolēģu palīdzību mēs arī eh, padarīsim šo dokumentu labāku. Tātad mums ir 12. jūlijas gala termiņš, lai mēs varētu arī komitejā uh, diskutēt par šo jautājumu, balsot septembrī pēc vasaras brīvdienām. Paldies! Jūs ļoti skaidri izskaidrojāt visu. Tagad mēs varētu uzsākt diskusiju. Man ir divi pieprasījumi izteikties no kolēģiem. No sākuma Albrecht kungs, tad Latfords kundze, vai vēl kāds vēlas izteikties? Un tad Albrecht kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par jūsu ziņojumu. Ārkārtīgi labi grozījumi. Un, lai gan kopumā es diezgan kritiski attiecos pret centralizētu infrastruktūru un centralizētu datu bāžu izveidošanu, tīpaši runājot par datu aizsardzību. Bet es gribēju norādīt, ka tie pozitīvie nosacījumi attiecībā uz uh, datu bāžu savstarpējo savietojamību ir tie galvenie elementi. Mums ir skaidri jānorāda, ka šis ir galvenais punkts eh, parlamenta skatījuma arī nākotnē. Mēs vēlamies pie tā pieturēties. Mēs nevaram teikt, ka mums nav iespēja šo infrastruktūru apvienot un, un pēkšņi nolemjam, kā to darīsim. Tas ir tāds pamatprincips parlamenta uzskatā, ka mēs nevēlamies nodrošināt šo savstarpējo savietojamību tieši datu aizsardzības apsvērumu dēļ. Tad mēs redzam, ka šeit slēpjas briesmas, un ja šīs datubāzes tiks apvienotas, kas ir izveidotas konkrētam specifiskam mērķim, tad izmantošana citiem mērķiem var radīt problēmas, un mēs nevēlamies datubāžu savstarpējo savietojamību. Manā uzskatā tas ir ļoti svarīgi, un ja mēs to stingri nenorādīsim dokumentā, tad būs man, piemēram, ļoti grodi, grūti un arī Eiropas parlamentam pieņemt šāda veida datubāžu apvienošanu. Uh, jo tam būtu jābūt eh, mūsu, tam būtu jābūt mūsu uzmanības centrā kā komitejai. Paldies, tagad Latvards kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu Albrehta kungam, un tradicionāli tāds ir mūsu uzskats bijis, un Kreļokungs jau arī to ir uh, rūpīgi norādījis, ja mums ir kopēja aģentūra, tas nenozīmē, ka mums ir jāapvieno datubāzes vai jānodrošina savstarpējā savietojamība. Tie ir divi nodalāmi jautājumi. Šīs te datubāzes ir nodalītas, un mums nevajadzētu nāk klajā ar kaut kādiem priekšlikumiem vai nevajadzētu būt kaut kādam iemeslam, lai nojauktās tos ķīnas mūrus starp datubāzēm. Es patiešām ticu, uzticos Kareļo kunga darbam šajā jomā, jo viņam ir liela pieredze strādājot ar šiem jautājumiem. Bet parasti ir tā, ka jauno, ka attiecībā uz jauno datu pārvaldību mums ir jānosaka labi noteikumi, lai nodrošinātu datu aizsardzību un tiesību aktu ievērošanu šajā jomā. Godīgi sakot, es neesmu izlasījusi ne komisijas, ne arī padomas juridisko dienestu viedokļus. Es arī ierados ne, ar nokavēšanos. Es īsti arī nesapratu, ko teica padomas juridiskais dienests, bet ja es sapratu Krejo kungu pareizi, tad viņš ir gatavs izskatīt to, kas eh, tā loģiski tiks izsecināts dialoga gaitā. Protams, uh, ierobežotā apmērā, jo nav tā, ka mēs varētu atļaut eh, valstīm, kas tikai daļēji piedalās šajā projektā, kaut kā izmantot eh, pilnīgi tiesības attiecībā uz SIS, kas, par ko mēs runājam pirmā pilāra ietvaru, ietvaros, uh, Vai tas pats attiecas arī uz Eurodag sistēmu? Tas, ko saka valdošā partija vai opozīcijas partija, nemaina mana viedokli par juridiskiem ierobežojumiem. Protams, ka Lielbritānija var uzsākt tiesvedību kopienu tiesā par Schengens akī jautājumiem, par Frontex vai par pasu nosacījumiem vai par viss un citiem, un tas turpinātos ilgi, ilgi, un kopiena tiesa beigās pieņemtu lēmumu, un mums būtu tam jāpakļaujās. Protams, ka Lielbritānija var pārbaudīt tās galējās robežas. Lai viss tad beigu beigās notiktu pareizi, un es jau atbalstu tādu iespēju. Bet runājot par to, ko komisija teiks Es ceru, ka mēs tā varēsim, ka mēs varēsim nodrošināt pietiekošu skaidrības līmeni un tādu vispārēju caurskatāmu pieeju. Bet es ceru arī, ka dokuments neradīs sajukumu parastam lasītājam. Piemēram, mēs visi zinām, ka atbilstoši Lisagonas līgumam mēs cerējām uz vienu juridisko instrumentu vienā jomā, Varbūt, ka mums vajadzētu pie tā arī pieturēties, neskatoties uz to, ka, piemēram, komentāri varētu būt eh, diezgan plaši. Un es ceru, ka tā tas arī notiks, vismaz eh, tā es dzirdēju no referenta. Šeit es runāju par precizitāti un vispārēju pieeju, un es ceru, ka šie divi jautājumi nav pretrunīgi, un ka tiks arī ievērots tas, ka uh, ka ierobežojumi attieksies uz tām valstīm, kas nepiedalās vai nepilnvērtīgi piedalās šo instrumentu darbībā. Nu, es ceru, ka attiecībā uz Lielbritāniju, Īriju un Dāniju šos te ierobežojumus neatcels, bet, nu, to jau nekad nevar zināt. Paldies, Sāra. Tagad es gribētu dot vārdu prezidentūras pārstāvjiem, kas varbūt vēlas komentēt, kaut ko teikt par šiem jautājumiem. Señora Presidenta, <clears throat> simplemente. Eh... Es priekšsēdētājs kundze. Jā, pirmām kārtām es vēlētos teikt, ka Spānijas prezidentūrai eh, darot šo darbu pēdējo sešu mēnešu laikā, pārņemot Zviedrijas prezidentūras atstāto mantojumu, man jāsaka, ka Mēs esam ļoti priecīgi. Es esmu ļoti priecīgs, ka dokuments šobrīd jau ir tādā stadijā, kur ir saskatāms risinājums. Risinājums darba grupā, risinājums no dažādām pusēm. Darba grupā mums bija dažādi viedokļi, ka varētu teikt pat eh, nevienprātība, bet uh, tas atspoguļoja uh, jūsu Uh, viedokli. Es tagad nestāstīšu par mūsu tām dažādām bažām un dažādiem viedokļiem, ko jau kungs jau ļoti labi uh, to pastāstīja, bet es domāju, ka tas darbs, ko padarījusi komisija un padome, mēs esam sapratuši, kāda ir problēma un uh, mums ir vairāki risinājumi. Un es domāju, ka referenta iejaukšanās šobrīd ir ārkārtīgi uh, īstajā laikā. Es domāju, ka komisija tagad varētu nākt klajā ar uh, savu risinājumu, ņemot vērā tie divi, kuri izteicās pēc Koelju kunga. No Spānijas prezidentūras puses vēlētos jums vēlreiz apliecināt un skaidri apstiprināt, ka veidojot jauno aģentūru, pēdējā lieta, ko mēs vēlamies, ir uh, vājināt tiesisko pamatojumu šāda veida datu aizsardzībai. Mēs vēlamies uh,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 Eh, ka tas ir mūsu augstākais prioritāts jautājums arī nākotnē, ka tas nekādā ziņā netiks vājināts. Mēs vēlamies tiesisko pamatojumu jaunai sistēmai, kuru pārvaldīs aģentūra, bet tā nekādā gadījumā nevainās esošās sistēmas, tā ies cauri parastai juridiskai tiesiskai sistēmai, cauri padomi, eh, darba grupu padomē un parlamentu. Uh, un būs visi balsojumi nepieciešami, bet no Spānijas prezidentūras puses jums varu eh, garantēt eh, tieši to, ko es tikko teicu eh, šajā komitejā. Paldies! Paldies, saka priekšēdētāji, dod vārdu komisijai. Paldies, priekšēdētāji, par to, ka devāt man atkal vārdu. Pirmām kārtām vēlētos pateikties referentam par ziņojumu, par arī konstruktīvo darbu, par konstruktīvajiem uh, grozījumiem, ja mēs skatāmies uz tiem, tad lielākā daļa uh, no tiem komisijai liekas, ka ārkārtīgi pieņemami vai nu kā tie ir, vai nelielas tehniski formulējumi. Piemēram, viens piemērs, mēs ārkārtīgi priecājamies par, par to ieteikumu. Uh, par um, izpildu direktora amata ieņemšanu un tiem priekšnoteikumiem, par kādiem tad var tikt pieņemts uh, amatā jaunais aģentūras direktors, bet ar tiem mēs tikai vēl padarām tekstu vēl spēcīgāku, kā viņš jau ir. Tas ir tāds kopējā lieta, uh, bet lai vai kā ir dažas lietas, par kurām mums ir bažas attiecībā gan uz formulējumu. Mm, šajā dokumentā un par kuriem es gribu ātri, ātri pa pastāstīt jums. Pirmām kārtām jautājums par komunikāciju infrastruktūru. Mēs vēlamies, lai tas būtu pamanāmāks un šis te mm, pārvaldības aspekts, sistēmas pārvaldības aspekts vienmēr uh, tiek atspoguļots visās pārējās tiesiskajās sistēmās. Viņam ir skaidra atsauce tiesiskajās sistēmās, līdz ar to uh, tā teksta piemi, pieminēšanā, tekstā tas tikai dod papildus skaidrojumu. Un šeit es runāju par 14. grozījumu. Mēs uzskatām, ka detalizēti priekšnoteikumi, kas ir šajā izklāstīti šajā grozījumā, e, iet jau pāri nepieciešamībai, jau dara daudz vairāk un nav nepieciešama. Mums šīm sistēmām jau ir tiesiskais pamatojums, tiesiskais ietvers, gan SIS2, gan VIS, gan Eirodak ļoti skaidri noteikti, gan infrastruktūras tīkls, gan arī tiesiskais pamatojums. Un uh, tas jau ir iestrādāts gan aģentūru iz, sistēmu izveidē, un ne, nav nepieciešams tādējādi to vēl papildināt vai pārklāt. Uh, Vēl jau vairāk kompetences un atbildīgās jomas, gan uh, pakalpojums niedzēju uh, jomā, Un uh, it īpaši attiecībā uz SIS-2, pat, pat tad, kad aģentūra pārņems uh, šo darbu, arī tas, pali, tas joprojām paliks komisijas jomā. Uh, līdz ar to šie te komunikāciju infrastruktūras uh, uh, jomu past, pastiprināšana, man ieliekas, būtu pretrunā ar esošo uh, tiesisko pamatojumu. Pa, kā jau teicu, uh, par SIS 2 uh, komisija paturēs vadošo uh, lomu pat tad, kad aģentūra tiks izveidota. Un vēl dažas lietas uh, mēs pār, pārcenšamies tajā brīdī, kad, no, kad nospraužam jau ārpakalpojumu tenderu procedūru. Manuprāt, tas būtu jau pārlieku liels darbs un uh, ārpus mūsu atbildības jomas, jo, kā jau teicu, komisija par to paliek atbildīga uh, vēl joprojām pēc aģentūras izvēles, izveidas. Vēl divi punkti, par kuriem es gribēju teikt savus komentārus. Grozījums 24 attiecībā uz uh, dalību valdē. Dalību valdē, kādēļ mēs to uh, noteicām kā vienu uh, vienu pārstāvi. Uh, tas ir tādēļ, ka tas ir pret, uh, pret esošo kārtību, jo uh, komisija paturēs savu pārsvaru un noteicošo lomu, un tieši tādēļ mēs prasam, lai komisijai būtu divas vietas valdē, un mēs gribēsim paturēt šīs tiesības, to, tāpēc, kā jau es teicu, mums ir valdošā loma. Attiecībā uz dokumentiem uh, 13, 3, 13 un 37. Tātad uh, dal, dalība un balsošana, manuprāt, ir. Uh, ir pilnīgi divas dažādas lietas. Da, dalība un balstiesības uh, būtu jāskat kopā, bet pieeja dokumentiem ir eh, pavisam kaut kas cits. Mēs uzskatām, ka visas dal, valstis, kas piedalās sistēmā, viņas, eh, viņām būtu jābūt pieejai gan sistēmai, gan, eh, gan, gan arī darbībai. Um, protams, ka jāskata arī būs, kā šādas aģentūras tiks vadītas. Būs ļoti grūti nodalīt kā viena dalībvalsts spētu saņemt daļu, vienu pusi no dokumentācijas un nesaņemt otru. Manuprāt, nu, dokumentu izplatīšana jau notiks diezgan centralizēti. Es nezinu, kā tas būtu iespējams tehniski izdarīt. Ja mēs runājam par padomu uh, devēju grupām, uh, Tad tāda loģika tam apakšā būtu uh, tehniskā eks, e, te, tehnisko ekspertu piesaista. Līdz ar to mēs uh, tekstā šādu te grupu uh, eksistenci paredzējām. Mēs paredzējām, balstoties uz esošo pieredzi, ka mums ir nepieciešama bū, un būs nepieciešama ekspertu palīdzība. Tādēļ mēs vēlamies, lai tas paliktu tekstā. Attiecībā uz Eh, direktora amata kandidātu, eh, viņa eh, kvalitāšu kritērijiem. Es domāju, ka pēc pirmās valdes sēdes, pēc tam, kad aģentūra tiks izveidota, būs nepieciešams, tad, tad viņiem būs jālem. Es domāju, ka nevajag izveidot šādus kritērijus un pakļaut kritērijiem izpildu direktora amata kandidātu. Es neredzu nekādu iemeslu, kādēļ kādas dalībvalstis nevarētu nākt klajā ar savu kandidātu, jo tās ir iesaistītas sistēmā. Līdz ar to mm, ir vesela virkne priekšnoteikumu, kur būtu, kurus ievēros šāds direktors un vienalga vai no kādas valsts viņš nāks. Uh, Tālāk asociētās dalība valstis ļoti svarīgi, mēs padomē jau runājām un ar padomu jau runājām un uzskatām, ka gribam uh, ka atstāt uh, balsošanas tiesības līdz tam brīdim, kad asociētās dalībvalstis uh, ņems dalību vai neņems dalību aģentūras tiešajā darbā. Līdz ar to tas mm, gluži netieši norāda gandrīz vai kā, um, kā defoltā uh, Eh, kad brīdī, kad viņas ņems dalību aģentūras darbā, ka tajā brīdī asociētajām dalībvalstīm arī būs balstiesības. Un visbeidziet, savstarpējā savietojamība, dažādu sistēmu savstarpējā savietojamība, ko jūs jau teicāt, es pirmām kārtām teikšu, ka tā ir lieta, par ko, ko, ar, par ko, pret ko komisija vienmēr ir bijusi. Uh, Eh, ļoti piesardzīga un uzmanīga, un ir tiesiskais pamatojums katrai sistēmai, kuras nepieļauj uh, to izmantošanu tādiem mērķiem, kādiem tie nav paredzēti, kādam tās nav paredzēts. Līdz ar to aģentūra nekad nevarēs uh, darīt vairāk vai, vai uh, datu sistēma nekad nebūs pieejama uh, plašākā, kā tikai tādo, tādā mērā, kā tā ir paredzēta. Pat tajā brīdī, kad, sistēma, eh, kad tiks izveidota jauna sistēma vai dati konsolidēta. Un gan padome, gan komisija, manuprāt, katru reizi tad arī tiesisko pamatojumu jaunai sistēmai veidos. Un, un šie te limitētā pieeja un noteiktās garantijas datu drošībai. Uh, ir pietiekama, tādējādi tā netraucēs aģentūras darbu, jauno aģentūru darbu. Paldies, vai referents vēlētos vēl kaut ko uh, teikt. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies par laipniem vārdiem, ar kādiem man uzrunāja gan kolēģi, gan prezidentūra, gan komisija. Es tikai gribētu likt jums atcerēties, kā tad, kad es nācu klajā ar uh, Uh, dokumenta projektu, ziņojumu pro, projektu. Es tikai to darīju tikai pēc tam, kad parunājos jau ar ēnu referentu no jur, juridiskā dienas. Tieši tādēļ ja es varu jums teikt, ka um, mums bija arī šis te pārtraukums, ka tie nav tikai mani grozījumi un uh, ka es esmu ārkārtīgi plaši kontaktējies un konsultējies. Un visi tie, kas izteicās par uh, starp. Uh, par savstarpēju savietojamību, nepiemērot savstarpēju savietojamību, ka par to vispār nav runa, ka par to vispār nav jārunā. Uh, Uh, bet es piekrītu gan Hārvard kungam, gan Latfords kundzei attiecībā uz uh, datu aizsardzību un nesavietojamību, tātad es jau to atbildēju. Attiecībā uz komisiju šobrīd negribu visos uh, viņu jautājumos nāk klajā ar pret argumentiem, bet daži tomēr man, par dažiem tomēr man jārunā. 14. grozījums. Es. Uh, mm, saprotu, ka komisija mēs pārāk daudz, eh, ka komisija runā, ka mēs esam eh, pārāk detalizēti iesnie, ieslīguši šajā te juridiskajās eh, niansēs, bet mums ir patiesas bāžas par šo IT tīklu drošību. Mēs vēlamies, lai tiktu veikti arī uh, Eh, pietiekami testi un tātad pārbaudas, jo, jo mums ir pamats šādām bažām. Jo, piemēram, ir Ēģiptē, eh, Kairā, eh, kāds birojs, kur šī informācija un darbinieki šajā aģentūrā, ka viņiem ir pieeja gan adresēm, personu datiem, sēžu protokoliem par, nu, no dalībvalstīm, jo mums bija uh, jaunā, eh, mēs ņēmām um, ārpakalpojums no kādas aģentūras, kuriem izrādās ir uh, šāds te uh, papildus, jeb meitas uzņēmums Ēģiptē, kuram tā tad kļuva pieejami uh, tik daudz uh, datu no Eiropas uh, Savienības dalībvalstīm. Vēl drošības līmenis, drošības līmenis šajās iestādēs, kurās uh, tiek apstrādāti konfidenciālie dati. Līdz ar to man gribās zināt, uh, no komisijas puses, kādi soļi ir spērti un vai pat tiešām visi drosības pasākumi uh, ir ievēroti. Un tieši tā, es saprotu, ka komisija saka, ka, ka šie priekšnoteikumi, ka tiem nevajadzētu būt e, juridiskajiem dienestiem. Jā, juridiskajiem dienestiem pašiem ir e, jāizlēmj, vai būt šādiem te sīkumiem, it kā e, drošības sīkumiem tekstā vai nē. Bet ja mēs neizrādām savas bažas un centienus par drošības pasākumu iekļaušanu jau šajā te tekstā, un mums ir pamatotas bažas attiecībā uz datu drošību. Manuprāt, jātiek uh, dokumentā šādiem, uh, šādām lietām jābūt pieņemamām. Tad vēl 36, 37 pieeja dokumentiem. Es atkal nevaru saprast, kādēļ uh, Mums jādod pieeja dokumentiem attiecībā, uh, par, attiecībā par sistēmu kādai dalībvalstī, ja, šāda dalība, ja šī dalībvalsts vispār ne, nelieto attiecīgo uh, sistēmu. Kādēļ, kādēļ tas būtu jādara? Šeit jau neiet runa par aģentūras menedžmentu vai vadību. Ir, protams, ka dokumenti, kurus mēs nevaram sadalīt, kuri jāizsūta visām dalībvalstīm, kas ir tikai par aģentūru un tās uh, darbu, bet ir dokumenti, uh, kuri runa par konkrētām sistēmām, konkrēti sistēmas datiem. Es domāju, ka šādus dokumentus būtu jā, jāizplat tikai tām uh, dalību valstīm, kuras attiecīgo sistēmu lieto. Uh, par padomu devējām ekspertu grupām. Ekspertu grupa tā tad ir tikai e, piesaucama e, tajā brīdī, kad tiek izveidota jauna sistēma. E, ja es pareizi sapratu, ka ja mēs veidosim kaut ko, piemēram, Eiropas personas datu reģistru, tad likumā, kurš nosaka e, šādas personas datu veidnes izveidi, tad mums ir jānosaka arī, kā šīs datu, e, personas datu izveidnes veidošanā tiks piesaistītas ekspertu grupas. Jo mēs nevaram papriekš izveidot šādu personas datu vietni un pēc tam piesaistīt ekspertu grupas. Tieši tādēļ man ir attiecīgais grozījums, pret kuru tā izteicās komisija. Uh, Man šobrīd eh, priekšādādājs kundze nav, nav komentāru, man gribētos ko piebilst par uzņēmumu valdi, man gribētos arī uh, runāt pretīm tiem, kas teica, ka uh, nevajadzētu nekādus ierobežojumus valdes priekšsēdētāja amata kandidātam, bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešama aģentūra, nepieciešama aģentūra, kurš uh, kura darbosies uh, gan efektīvi, gan datu kvalitāti saglabājot, gan datu aizsardzību saglabājot, gan ekonomiski uh, izdevīgā veidā. Un es ceru, ka mēs spēsim radīt vislabāko juridisko pamatojumu lai šāda aģentūra varētu darboties attiecīgi mūsu noteiktajiem mētiem. Un es gribu pateikties Eiropas komisijai par to darbu, ko viņi ir izdarījuši, jo tas bija tieši tas, ko parlaments no viņiem sagaidīja. Paldies! Un ar to arī, saka priekšsēdētāji, šo darba kārtības punktu es uzskatu par pabeigtu. Grozījumu iesniegšanas gala datums ir 12. jūlijas pēc 12 dienā. Un tagad esam e, nonākuši pie diviem pēdējiem punktiem šī rīta sanāksmē. Tas būs kopīgās debats par diviem punktiem - Eiropas Savienības un Grūzijas nolīgums par vīzu atvieglojumu izsniegšanu un Eiropas Savienības un Grūzijas nolīgums par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Un šeit mums ir Divi. Mums šeit ir referente abos jautājumos Natālija Grīsbeks kundze un man ir uh, neliela eh, neliela eh, informācija jāsliedz. 12. Jā, septembrī 2009. gadā bija šāda iniciatīva, 2009. gada nov, novembrī tika jau parakstīti pā, pirmie um, nolīgumi pagājušajā sestdienā, ko pad, pa, pagājušajā nedēļā, 16. jūnijā padomas jau parakstīja šo te dokumentu un eh, šādu apņemšanos, un tagad mums ir vēl jāstrādā pie uh, dokumenta, kur, par kuriem mēs varēsim balsot rudenī, un ceros, ceru, ka tas arī rudenī stāsies spēkā. Pēc tam es prasīju, uh, tagad došu vārdu referentam, tad uh, Spānijas prezidentūrai un vai komisijai, un pēc tam būs atvērtas debatas. Bet uh, acīm redzot, uh, šobrīd jādod vārds komisijai. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs jau pati sacījāt, kā šāds signāls, lai atvērtu, lai uzsākt sarunas par šo nolīgumu, nāca no padomes ārkārtas, no ārkārtas padomes 2008. gada septembrī. Un šis, šī padoma tika sasaukta tūlīt pēc krīzes, kas mums visiem ir, ir skaidrā piemiņā. Valdību vadītāji gribēja nosūtīt uh, Gruzijas tautai spēcīgu solidaritātes signālu, solidaritāti no Eiropas Savienības puses. Tā ir laikā tika uzsākts vairākas institīvas, bet šajā gadījumā jo īpaši, lai atvieglotu personu eh, kustību un starpvalstu kontaktus. Tad eh, jūs jau pat arī minējāt priekšsēdētājs kundze, ka šīs sarunas norisinājās diezgan ātri. 2008. Gadī, gada, 2008. gada novembrī mēs saņēmām atļauju no padomes strādāt pie šī jautājuma, un tad mazākā gada laikā mēs jau panācām, noslēdzām šo vienošanos ar Gruzijas pārstāvjiem. Tātad runājot par šo vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumu un eh, personu atpakaļ uzņemšanu, eh, šie nolīgumi atbilsta Eiropas saimnības standarta formai šādos gadījumos. Runājot par nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu, Schengens vīzu atvieglošu izsniegšanu, Šis nolīgums ļaus Gruzijas eh, valsts piedarīgajiem mm, saņemt vīzu neilgākā laikā, kā desmit dienu laikā, par 35 līdz 60 eiro uh, samaksu un tas jau īpaši attieksies uz studentiem, žurnālistiem, uz personām, kas piedalās uh, kultūras, mākslas un akadēmiskos pasākumos, arī attiecībā uz invalīdiem un pensionāriem. Šīs pašas uh, ceļotāju, iespējamo ceļotāju kategorijas varēs izmantot arī citus labums kā piemēram viņiem būs vienkāršots, vienkāršots vīzu izsniegšanas eh, noteikums. Šī nolīguma eh, rezultāts, ņemot vērā eh, to, cik daudz personu pieprasa Schengens vīzes, ir apmēram lēšam 60 tūkstošu Grūzijas iedzīvotāju apmērā. Apmēram tik daudz, 60 tūkstoši Grūzijas iedzīvotāji katru gadu pieprasa šādu vīzu. Bet, eh, protams, ka pateicoties šim nolīgumam, ieceļotājs skaits var palielināties. Šis nolīgums pārēdz parāds to, ka diplomātisko pasu turētājiem nebūs jāpieprasa vīza, tas jo īpaši atvieglos attiecības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Grūzijas diplomātiem. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu norādīt to, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šis nolīgums par vīzu atvieglot izsniegšanu būs pirmais, par kuru Eiropas parlamentam būs iespējas sniegt savu atzinumu. Un tas, protams, no šī viedokļa ir interesants uh, solis iestāžu sadarbībā. Un runājot par Eiropas Savienības līmenī izvērsto stratēģiju, šis eh, nolīgums par vīzu atvieglošanu, protams, iet līdztekus tādu personu atpakaļ uzņemšanai, kurus nolīgumam par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kurus uzturs neatļauti. Un te ir tāda pati situācija kā ar citām trešām valstīm. Tas attiec ne tikai uz Grūzijas valsts piedarīgiem, kas uzturas neatļauti, bet arī uz visiem citiem trešo valstu valsts piedarīgajiem, par kuriem var secināt, ka viņi eh, zināmā mērā ir izmantojuši Gruziju, lai nonāktu Eiropas Savienībā. Un arī šajā gadījumā mums ir, mūsu rīcībā ir zinām dati, kas mums ļauj spriest, kāda varētu būt šāda nolīguma, kādas varētu būt šī nolīguma sekas. Pēdējie dati jaunākie ir no 2007. gada, un eh, saskaņā ar tiem 4800 personu no Gruzijas e, bija nelegāli uzturējušies vienā jau otrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Un, protams, ka tēma saistībā ar personu atpakaļ uzņemšanu, šī situācija bija vienkāršāka, jo šis jau ir otrais gadījums, tāds mums bija arī ar Pakistānu un parlaments jau lūdza mums būt jo īpaši uzmanīgiem attiecībā uz eh, personas datu aizsardzību, uz to datu aizsardzību, kas tiks ievākta saskaņā ar šo nolīgumu, un arī saistībā ar nolīgumu parakstītāju pušu saistību ievērošanu, jo īpaši starptautisko tiesību un cilvēktiesību jautājumā. Eh, te, protams, ir spēkā 1951. gada ANO konvencija par bēgļiem. Priekšsēdājas kundzes eh, pateicos, ka jūs man uzaicinājāt šeit uzstāties jūsu vidū. Protams, ka šādi nolīgumi lielā mērā E, liecina par to, ka Eiropas Savienība solidarizējas ar Gruziju. Un e, šie nolīgumi arī atspoguļo atbalstu šai valstī. Es domāju, ka arī priekšsēdētājs kundze var izteikties par šo tēmu, un mēs ceramies, ka pēc iespējas ātrāk šie nolīgumi varēs stāties, stāties spēkā pēc e, parlamenta atzinuma. Un tagad saka priekšsēdētāju vārds Spānijas prezidentūrai. Gracias, señora presidenta. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu izteikties par personu atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Šī nolīguma saturs, kā jau detalizēti izstāstīja komisijas pārstāvis, jums eh, laikam ir saprotams. Man jāsaka, mēs es esam apmierināti ar šo uh, sārunu iznākumu. Nekad nav viegli ar trešo valsti spries par šādiem nolīgumiem. Tāpēc mēs lūgsim Eiropas parlamentu tuvākajā nākotnē sniegt mums piekritumu, piekrišanu, lai mēs varētu ratificēt šo nolīgumu. Kā jau sāc, sacīja komisijas pārstāvis, šī, šeit paredzētie noteikumi ir standarta noteikumi, tie attiec uz abām iesaistītām pusēm. Un te es gribētu arī uzsvērt to, ka te tiek ievērota Ženēvas konvencija un citas cilvēktiesība konvencijas. Un tas no padomas puses uh, ir ļoti pieņemami. Mēs par to varam būt tikai gandarīti. Tikko padoma būs vienojusies tad mums arī ir eh, jāsagaida apvienotās karalistes un īrijas piekrišana, jo šī valstīm ir trīs mēnešu laika spriest par to. Tāpat labāk vēl nav pilnīgi skaidrs, kādi, eh, kāda būs rezultāti, jo arī attiecībā par vīzu atvieglot izsniegšanu apvienotā karalista un īrija nepiedalās šajos procesos. Bet es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka mēs esam priecīgi par šo nolīgumu un mēs tiešām ceram, ka Eiropas parlaments varēs to atbal atbalstīt. Runājot par vīzu atvieglotas izsnie atvieglotas izsniegšanas nolīgumu, es gribētu dot vārdu manam kolēģim, kurš nodarbojas Spānijas prezidentūrā ar šiem jautājumiem. Nu, atklāt sakot, man arī nekas daudz nav piebilstams. Varbūt es vienīgi varētu sacīt to, ka stingri ņemot, te nav runa par vīzām kā tādām. Padomis 2008. gada septembra padomis secinājumos bija norādīts, ka mēs gribam stiprināt savas saiknes ar uh, Gruziju. Un daļa no tā būtu arī brīvās tirzniecības nolīgums, brīvās tirzniecības zona, un tā ir daļa no asociācijas nolīguma. Mēs par šo nolīgumu spriedīsim visticamāk jūlija laikā. Tad mēs sāksim par to runāt. Un šīs sarunas eh, norisināsies eh, līdztekus ar nolīgumiem par citā, ar citām trešām valstīm, piemēram, Azerbaidžānu, kura gan nav Pasaules tirniecības organizācijas dalība valsts, un tai līdz ar to nebūs iespēja apspriest eh, privās tirniecības nolīgumu iespēju. Paldies, saka priekšstādātāji, un tagad vārds deputātiem. Vispirms es gribētu dot vārdu referentei Grīsbekas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Dārgie kolēģi, arī es no savas puses gribu pateikties par skaidro valodu gan no komisijas, gan no padomis pārstāvju puses. Šie pārstāvji skaidri norādījuši pamata elementu šajos nolīgumos būtībā te var jau pilnīgi skaidri secinājumi ar eh, maniem kolēģiem. Es te varētu apspriest kaut kādus sīkākus noteikumus, bet eh, tehniskie noteikumi abos nolīgumos ir pilnīgi skaidri. Bet es tikai gribēju norādīt to, ka mēs tagad dzīvojam ļoti interesantā situācijā. Protams, ka te ir runa tīri par uh, institucionālu tehnisko aspektu, tomēr te ir arī zinām jauninājumi, kā jau to norādīja gan padomas, gan komisijas pārstāvi. Runājot par Eiropas parlamenta nostāju. No vēsturiskā viedokļa raugoties, protams, ka mēs esam pauduši pavisam skaidru vēlmi tuvināties Gruzijai, to jau ir norādījušas veselu virkni politisko uh, pasākumu, gan saistībā ar Pasaules tirniecības organizāciju, gan ar partnerību ar Eiropas Savienību, jo īpaši saistībā ar to traumatisko pieredzi, kur bija spiest piedzīvot eh, Gruzija, eh, Krievijas eh, invāzija, Abhāzijā un Dienvidosetijā 2008. gada augustā. Nu, katrā ziņā Eiropas Savienība vienmēr ir izteikusies par šiem aspektiem. Un Gruzija vienmēr ir pavadījusi Eiropas Savienību, pavadījuši Eiropas Savienības lēmumi. Un jau kopš 2008. gada augusta Eiropas komisijas priekšstādātājs un padomi ir spērusi nozīmīgus soļus, kas liecina par Eiropas Savienības atbalstu Grūzijai. Divdesmitajā mājā šai gadā jau tika pausts skaidrs atbalsts Kaukāzam, lai arī atvieglotu konflikta rezultātā esošo situāciju. Tā tad ir pieredzēta vesela virkne soļu, kas liecina par mūsu vēlmi atbalstīt Gruzijas tautu, lai arī tā vairāk vērstos, raudzītos uz Eiropas Savienību, nevis uz citurieni. Jūs jau ļoti skaidri esat parādījuši par e, juridiskajiem aspektiem. Tā tas skaidrs, ka jābūt nolīgumam par personu atpakaļ uzņemšanu tai gadienā, kad tiek izstrādāts nolīgums par vīzu atvieglot izsniegšanu. Un te ir arī tehniski noteikumi, kurus jūs pieminējāt par tārifiem, par eh, to personu kategorijām, uz kurām attiecas šie noteikumi. Abos eh, nolīgumos tie ir skaidri norādīti. Tātad mēs tādā veidā atvieglosim sadarbību ne tikai ar pašu valsti, bet arī ar tās iedzīvotājiem. Un šie apjomi, kā tika uh, minēts, nav pārāk lieli, kaut gan skaidrs, ka ieceļotāju skaits uh, arvien palielināsies. Un šie nolīgumi ir ļoti svarīgi bet tai pašā laikā skaidrs, ka tie arī izriet no mūsu iepriekšējām sarunām ar šo valsti. Te jau tika minēts, ka šīs nolīgums ir pirmais solis attiecībā uz Eiropas parlamenta dalību pēc Lisabons līgums stāšanās spēkā. Un eh, te ir arī elementi, kas eh, no juridiskā viedokļa ir eh, ļoti atšķirīgi. Te ir arī eh, apusējās atzīšanas aspekti šajos, eh, šajos nolīgumos un arī Ženēvas bēgļu konvencija. Tas ir svarīgs solis. Te, tātad iesākumā bija vesela virkne pasākumu, kurus jūs nodevējat par standartu modeli. Bet te, protams, arī tika vēl izstrādāta juridiska drošības sistēma, kas skaidri pauž Eiropas parlamenta vēlmi. Liels paldies, saka priekšstādātāja. Ždanoks kundze grib izteikties, lūdzu. Jā, vai mikrofons darbojas? Jā, paldies. Uh, Mana grupa atbalsta visus soļus, kas ir vērsti uz vīzu režīma atvieglošanu. Mums nav nekādu iebildumu. Et īpaši tāpēc, ka šis ir tipisks līgums, bet mums eh, ir bažas par atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Mans jautājums eh, ir komisijas pārstāvim, vai es sapratu paras, pareizi, ka tad, ka jūs runājāt par apmēram 5000 cilvēku šī te līguma sakarā. Tātad pašlaik ir apmēram 5000 cilvēku, kas ir Eiropas Savienības teritorijā, kas būtu jāuzņem atpakaļ. Vai jūs varat nodrošināt vai šo cilvēku drošību, pārliecināt mūs, ka viņu drošība tiks ievērota tad, kad viņi atgriezīsies uh, Gruzijā. Jo mēs visi zinām, ka tur joprojām dažādas teritorijas ir dažādos statusos, dažādi cilvēki, dažādām pasēm. Vai jūs varat mums droši apgalvot, ka šo cilvēku dzīve netiks apdraudēta, ja viņi atgriezīsies Gruzijā. Busetilkungs, lūdzu. Paldies. Mana kolēģa Monika Makovēja ir ēnu referente, bet viņa nav ieradusies šeit, tāpēc es gribēju izteikties. Uh, mana pozīcija atšķirās no iepriekšējās runātājas pozīcijas, jo es tautas partijas vārdā atbalstu abus, lī, atbalstu abus nolīgumus, jo man liekas, ka tā ir ļoti laba stratēģija veicināt vīzu režīma atvieglošanas nolīgumus ar eh, kopā ar uh, atpakaļ uzņemšanas līgumiem, jo tas uzlabo uzticību abiem. Un tā ir ļoti laba stratēģija uh, Un ja mēs to daram, tad tiek palielināta uzticība mūsu kopējai imigrācijas politikai. Kā jau no rīta teica Spānijas pārstāvi, šāda pieeja ir nepieciešama, lai mums būtu pareizs līdzsvars starp nelegālo imigrācijas, nelegālās imigrācijas politiku un legālās imigrācijas politiku. Ja mums nebūs līdzsvara starp abiem šiem jautājumiem, tad šos cilvēkus nekas neatturēs ierasties Eiropā tieši pretēji. Tieši tāpēc starptautiskā sadarbība ar trešajām valstīm ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu mūsu imigrācijas politikas uzticamību un spēku. Un šeit būtisku lomu spēlē atpakaļ uzņemšanas līgumi, kas attiecas uz drošības pasākumiem, uh, Gruzija ir parakstījusi svarīgu konvenciju, piemēram, Ženēvas konvenciju, arī Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un tāpēc mums nebūtu jāuztraucas par to cilvēku drošību, kas atgriežas Gruzijā. Priekšsēdētājs kundze nobeigumā es gribēju teikt, ka mēs rekomendējam pozitīvu balsojumu par šiem dokumentiem. Paldies! Tagad dodu vārdu atkal komisijas pārstāvim, eh, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs arī pateicamies referentes kundzei un tiem eh, deputātiem, kas izteicās par viņu atbalstu Eiropas Savienības padomas un komisijas eh, virzienam. Nu, un nedaudz gribētu mazliet paskaidrot, atbildot uz jautājumiem, ko mums uzdeva Ždanoks kundze. Un tātad runājot par debatēm, kas bija, piemēram, ar, ar, par atpakaļ uzņemšanu Pakistānas gadījumā. Šīs nol, nolīgums organizē un vienkāršo procedūru kas ir saistīti ar atpakaļ uzņemšanu attiecībā uz tiem trešās valsts iedzīvotājiem, pilsoņiem, kas uh, mūsu, mūsu teritoriju uzturs nelegāli. Un tas ir pamatojoties eh, uz tiem spriedumiem, ko ir pieņēmusi dalībvalsts. Šā, tātad šie atpakaļ uzņemšanas lēmumi ir saistīta ar atpakaļ uzņemšanas direktīvu, kas stāsies spēkā šī gada beigās, un tā ir arī uh, Eiropas parlamenta un komisijas un padomas darba rezultāts. Kad dalībvalsts pieņem lēmumu sūtīt kādu personu atpakaļ, tad parasti saskaņā ar šo nolīgumu šis lēmums ir saistīts ar visiem starptautisko tiesību instrumentiem un arī humanitāro tiesību instrumentiem. Tātad eh, šie noteikumi ir noteikti un atpakaļ uzņemšanas nolīgumi nekādā veidā nevienu neapdraud. Un tagad runājot konkrēti par uh, Grūziju, es, uh, Ždanoks kundze, varu apstiprināt to statistiku, kur arī jūs pieminējāt 2007. gadā. Šī statistika 4800 personu. Tās bija tās personas, kas uh, neatļauti uzturējās Eiropas Savienības teritorijā, kas bija Gruzijas valsts piedarīgie. Tātad, ja šīs personas tiks uh, nosūtītas atpakaļ, tad tiks uh, viņām sniegtas visas garantijas, kuras pārēdz uh, eh, starptautiskie noteikumi. Tas attiec tātad uh, pamatie, Eiropas pamatiesību konvencija un Ženēvas konvencija. Tātad šajā konkrētajā gadījumā, par kur jūs uzdevāt jautājumu, jautājumu, mēs varam skaidri apgalvot, ka gan dalībvalstu uh, vadība, gan arī uh, Gruzijas pārstāvji sniedz visas garantijas, ka tiks ievērotas pamatiesības šiem cilvēkiem. Paldies! Referenti, vai jūs vēlaties kaut ko komentēt, teikt? Paldies par ļoti skaidrajām, precīzēm atbildēm, kas ir eh, saistīts ar šo nolīgumu. Gruzija ir parakstījušo starptautiskos tekstus. Mm, tā ir skaitā tā arī garantē pamatiesību ievērošanu. Te ir arī spēkā šī direktīva. Es arī gaidu uh, to, ka atgriezīsies mani kolēģi, kur pat labam gan nav kuplā skaitā šeit. Varbūt tad mēs varam paredzēt uh, šīs procedūras noslēgumu, šo divu nolīgumu parakstīšanu rudenī. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs iesniegsim ziņojumu projektu pēc vasaras brīvdienām, un ar to es arī gribētu slēgt Rīga rīta sanāksmi. Mēs turpināsim darbu pēcpusdienā 16.30 pēc debatēm plenārsēdē. Paldies! Un tiekamies pēcpusdienā.